So, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, ministri, Nacionāla, depu, Nacionāla parlamenta deputāti, dāmas un kungi, esmu priecīgs, ka esat ieradušies uz konferences otro daļu, un tā ir otra augsta līmeņa konference, kas veltīta Eiropas Savienības daudzgad finanšu plānam un pašresursiem. Gribēju jums tikai pavēstīt, ka izmantosim tādu pašu sistēmu kā līdz šim, proti mēs apkoposim to dalībnieku vārdus, kas gribēs piedalīties debatēs. Viņi varēs pieteikties, bet sākumā dosim vārdu otrā paneļa runātājiem. Pie mums ir ieradušies Mikolais Dovgilievičs. Viņš ir Polijas valsts sekretārs un ārlietu ministrs. Un viņš uzstāsies Treo prezidentūras vārdā, tālāk eh, Aleks Vaits, kas ir eh, kopīgās finanšu, eh, valsts izdevuma un reformu komitejas priekšsēdētājs īru parlamentā un Eiropas parlamenta deputāts Ivailo Kalfins, kas ir strādājis pie ziņojuma par DFS. Un tāpat arī Raimers Böga, kas ir parlamenta deputāts. Tāpat eh, pie mums ir ieradusies arī Eiropas komisijas komisāra Nelija Krūza. Tagad nekavējoties došu vārdu Dogilieviča kungam, kas ir eh, Polijas ārlietu ministrs un valsts sekretārs lūdzu. So much. Paldies! Man ir patiešām liels gandarījums atkal uzstāties Eiropas parlamentā, bet es eh, apskaužu Nikolai Vamenu, kas tagad sēž uh, tur pretī. Viņš pārstāv padomi, bet uh, es šodien esmu citā funkcijā. Dāmas un kungi, es gribēju pateikt, ka ir četri veidi, kā izkļūt no krīzes. Pirmām kārtām ir jābūt valsts finansējuma konsolidācijai, un pateicoties fiskāliem paktam un sešu dokumentu pakotnē, to ir iespējams īstenot. Tālāk ir nepieciešama daudz labāka un striktāka finanšu sektora regulācija, trešām kārtām ir jābūt uh, ciešākai solidaritātei un eirozonu ir jāaizsargā ar eh, ļoti biezu ugunsmūri. Un ceturtais faktors ir izaugsme. Jūs nevarat eh, pievērt acis eh, uz eh, lielo bezdarbu, uz recesiju, uz Eiropas Savienības nepietiekamo konkurētspēju, un tāpat mēs nevaram izlikties, ka mēs kļūstam spēcīgāki starptautiskās konkurences jomā pēc šīs globālās krīzes. Uh, Tādēļ, runājot par daudzgadu finanšu schēmu, mums eh, tā ir jāplūko kā praktisks instruments, lai Eiropas Savienība varētu veicināt izaugsmi un uh, radīt jaunas darba vietas. Standard Poor's reitinga aģentūra uh, pēdējā laikā arī ir nākus klajā ar savām prognozēm, un vairāku dalību valstu kredītreitingi tika pazemināti, jo nebija pietiekami liela pieprasījuma un nebija arī attiecīgu pasākumu, kas situāciju uzlabotu. Protams, nevaram atteikties no turpmākas taupīšanas, bet ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai izvarītos no devaluācijas un stagnācijas. Eiropas budžets noteikti var būt uh, labs instruments un investīciju uh, virzītājs spēks, lai varētu paaugstināt Eiropas Savienības konkurētspēju un pilnveidotu ES vienoto tirgu. Mums, protams, ir jāpiesaista mm, jaunas investīcijas eh, arī no valstu puses, un šajā priekšlikumā uh, ko komisija ir sagatavojusi, jau ir ņemts vērā aktuālā situācija. Pirms dažiem gadiem ES kopīgais budžets bija 1,18% no IKN, tagad uh, tie ir 1,12% un nākotnē tas būs tikai 1,05%. KLP un kohēzijas politikām paredzētie budžeti ir iesaldēti. Iepazīstoties ar uh, informāciju un datiem pēdējo desmit gadu laikā, uh, Eh, Eiropas Savienības budžets no 2000 līdz 2010. gadam ir pieaudzis par 37%. 12 jaunas dalībvalsts iestājās šajā laika posmā Eiropas Savienībā. Pateicoties Lisabonas līgumam, mums ir jaunas pilnvaras un, protams, mums ir jācīnās ar jauniem politiskiem, ekonomiskiem un sociāliem izaicinājumiem kas notiek dalību valstīs un eh, kā tiek pieņemta dalību valstu budžeti. Desmit gadu laikā tie ir pieauguši par 62%. Pagājuši gadu tikai dažas dalību valstis uh, varēja uzrādīt normālas izaugsmas rādītājus, un mums ir jābūt ļoti augstasinīgiem. Mēs nevaram Eiropas Savienības budžetu um, padarīt atkarīgu no ne, neatbildīgas, bezatbildīgas politikas eh, Eiropas Savienības dalību valstīs. Daži vārdi par kohēzijas politiku. Polijā kohēzijas politiku uzskata par vienu no būtiskākajām uh, investīciju politikas jomām. Pateicoties uh, kohēzijas politikai, mēs uh, Polijā guvām ļoti liels panākumus, mēs absorbējam ļoti daudz no kohēzijas fondiem, 65% pagājušajā gadā, un to nevar uzskatīt tikai par tādu abstraktu politiku. Uh, Kohēzijas politika neatraujami ir saistīta ar vienoto tirgu, un vienotais tirgus ir tas uh, ieguvums, kuru var baudīt visi Eiropas Savienības pilsoņi, un tas ir uh, iecementēts uh, ES politikas otrajā pīlārā. Mēs, protams, mēģinām vienoto tirgu padarīt vēl spēcīgāku, tiek investēts infrastruktūrā, cilvēku kapitālā, lai Eiropas tautsaimniecība varētu kļūt konkurētspējīgāka. Protams, konkurētspēja mums ir nepieciešama, lai varētu plecu pie pleca stāvēt ar uh, starptautiskajiem partneriem. Un ir papildus tam jāuzlabo arī ekonomiskā un sociālā kohēzija. Konkurētspēja un solidaritāte īstenībā ir neatraujami saistīti elementi, tie uh, nav pretnostatāmi. Mēs redzam, ka Eirozonā daudzas dalību valsts cīnās ar lielām problēmām. Mums ir jāsaprot, kā to visu aplūkot ar kohēzijas politikas prizmu. Bieži vien eh, diskusijas nenorisinās pareizā gaisotnē. Mums ir jārunā par to, ka trūkst kontrolas dažādu uzraudzības pasākumu Eirozonā. Un jāsaprot, ka ne jau investīcijas politikas nepareizie lēmumi ir noveduši pie valstu parādu krīzes un pie uzticības krīzes Eirozonā. Un jāskatās, ka bieži vien dalībvalstu aplamā politika ir uh, radījusi ļaunāku situāciju nekā Eiropas Savienības lēmumu kopumā. Protams, mums ir jāparūpējas par to, lai kohēzijas politika kļūtu lētāka vai efektīvāka un arī spēcīgāka. Un jāņem vērā arī ar lauksaimniecību saistītie izdevumi un izaicinājumi. Lai uh, mēs varētu attaisnot tos izdevumus, kas ir saistīti ar DFS pilsoņu acīs, uh, Mums ir jāsaprot, eh, ka ir jācīnās ar daudziem izaicinājumiem, un budžets ir jāizmanto kā investīciju svīra, kā svīra, kas piesaistīs jaunas darba vietas un veicinās izaugsmi. Un mums ir jāmāk paskaidrot, ka ES budžets ir tāds uh, instruments vai recepte, kas palīdzēs uh, atrisināt vai izārstēt ekonomiskās slimības. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Mr. White. Vaita kungs no ir parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ministri, komisāra kungs, parlamentārieši, kolēģi, draugi. Man patiešām ir liels gods, ka šodien drīkstu izteikties uh, konferencē, jo diskusijas ir nu dien ļoti nopietnas. Domāju, ka jūs visi saprotat, ka DFS īsti nav budžets, bet tāds uh, pamats tā ir schēma. Un pateicoties šai interpretācijai, Mēs varam varbūt tik daudz nerunāt par skaitļiem un normām un dažādām kategorijām un pozīcijām budžetā. Es, protams, to nenovērtēju par zemu. Es saprotu, ka tas dalību valstīm ir ļoti svarīgi, bet mēs varam no tā nedaudz distancēties. Mums ir jārunā par lieliem strateģiskiem jautājumiem, uz kuriem šajā procesā jāmeklē atbildes. Mums ir jāsaprot, cik īsti ambiciozi mēs vēlamies būt, lai Eh, varētu labāk eh, plānot eh, to, kas mums ir jāizteno Eiropas Savienībā turpmākajā laikā. Protams, ņemot vērā pilsoņu uztveri un to, kā tiek aplūkot Eiropas Savienība, ko tad mēs varam īstenot, kādus projektus Eiropas Savienība var realizēt, uh, Daudzi pilsoņi uh, īstenībā apbrīno Eiropas Savienību, un mums ir, protams, jārunā arī par tādiem strateģiskiem jautājumiem, par lielām iespējām. Un e, ministra kungs par to ļoti pareizi runā, ja mēs runājam par daudzgad finanšu schēmu. Pareizi, tas ir instruments, ar kura palīdzību mēs arī e, 2020. gada stratēģiju varam pārvērst e, veiksmīgā stratēģijā. Es esmu guvis eh, pietiekami labu pieredzi īrijā, un, protams, eh, īrijas gadījums nav individuāls. Mums, protams, ir jābūt taupīgiem, no tā mēs nevaram atteikties, un eh, cilvēkiem ikdienā ir ar to vienkārši jādzīvo. Un ļoti maz cilvēku skaits varētu iedomāties, nu es ceru, ka tā ir, ka ar taupību vien mēs varēsim izskaust finanšu krīzi. Uh, Tādēļ ir jāievieš pietiekami stingras politikas vadlīnijas veltītas darba vietām un izaugsmēji. Tie, kas uh, līgumu un daudzgadu finanšu schēmu apzīmē kā investīciju budžetu, runā pareizu valodu. Viņiem ir taisnība, un īrijā. Ja Mēs esam gatavi uh, slēgt arī fiskālo paktu. Daudzi ir teikuši, ka, protams, mēs apzināmies, taupīt ir nepieciešams. Mums varbūt tas nav īsti paprātam, bet, nu, ir jāsavelk jostas un ir uh, jāpatērē mazāk. Bet. Uh, ja mēs runājam par tādām pakārtotām politikas jomām, piemēram, kā reāli radīt jaunas darba vietas, kā veicināt izaugsmu, tad nu, nevalda sabiedrībā tik liela skaidrība. Mums varbūt vajadzētu to vairāk reklamēt, cilvēks par to informēt, jo ne viss, ko Eiropas Savienība dara, lai radītu jaunas darba vietas un veicinātu izaugsmu, ir tāds. Uh, uzreiz taustāms un saskatāms rezultāts. Tādēļ mums cilvēki par to ir jāinformē un jāpadomā, kā šīs politikas joms labāk iedzīvināt. Un, protams, šo budžetu pieņemot, mums ir jāņem vērā tie izaicinājumi, ar kuriem cīnāmies visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un, protams, es tagad negribu runāt tikai un vienīgi par īriju, bet ņemot vērā mūsu gūto pieredzi, Mēs īstenībā esam ļoti entuziastiski Eiropas Savienības pilsoņi. Mēs esam īstenībā guvuši ļoti labu pieredzi runājot par kohēzijas fondu izmantošanu, struktūru fondu izmantošanu. Jaunieši var piedalīties dažādās apmaiņas programmās, izpētē. Nu, tas viss bija ļoti patīkum, patīkam. No kurienes uh, tad nāk šī motivācija, eh, ko, kādai attīstībai, kādam attīstības ciklam pēdējo gadu laikā ir izgājusi cauri eh, īrijas tautsēmniecība. Īstenībā ļoti daudz palīdzības ir nācis tieši no Eiropas. Es domāju, ka tā ir lieliski iespēja. Un tagad mēs piedzīvojam jaunus laikus, un tādēļ Eiropas Savienībai atkal ir jākļūst par tādu kā eh, dzinēju spēku un jāpiedāvā investīciju līdzekļi lai Eiropas Savienības tautsaimniecība beidzot varētu atveseļoties. Mums vienkārši ir jārunā skaidru valodu, mums ir jāievieš pietiekami spēcīga izaugsmas politika. Priekšsēdētāja kungs, šonedēļ es Kopenhāganā piedalījos konferencē, tur piedalījās arī daudz kolēģi, kas piedalās eh, šeit, un daudz uzdev jautājumus par Lordu Keinsu, vai Keinsiānismu teorija tagad ir kļūsi neaktuāla. Un Levandovska kungs teica, ka Keinsiānisms īstenībā vairs nav īstenojams uh, vienā dalību valstī. Tika runāts, piemēram, par sociālismu vienā dalību valstī, bet šo Keina teoriju pārnest uz kādu dalību valsti vairs nav iespējams. Ja mēs gribam Keina te teoriju iedzīvināt, tad to var darīt visā Eiropas līmenī. Mums ir jārunā par jaunām iespējām, mums ir jādomā, kā uzlabot savu pilsoņu dzīvi, un mums ir jāsaprot, ar kādām acīm uz mums skatās cilvēki. Mums ir jāatjauno uh, zaudētā uzticība. Eiropas Savienībā mēs negribam, lai uz mums skatās uh, kā uz tādiem, kas vienmēr liek taupīt, kas vienmēr liek uh, spiest uz bremzes pedāli, savilkt ciešāku jostu pilsoņi, nododot savas balsis par mums, grib, lai mēs iesaistāmies aktivitātēs, lai mēs kaut ko sasniedzam, nevis visu laiku spiežam ietaupīt un kaut ko ierobežot. Un jauni cilvēki negrib, lai mēs visu laiku uh, ar kāju spiežam uz bremzes pedāļa. Un iepazīstoties ar komisijas priekšlikumiem, es uzskatu, ka par tiem noteikti ir iespējams debatēt, bet kolēģi, Es gribēju pievērst jūsu uzmanību tiem priekšlikumiem, kas ir saistīti ar uh, izpēti, attīstību un inovāciju. Ja šos priekšlikumus izdosies realizēt, protams, es tagad nerunāšu par uh, šīm jomām atvēlēto budžetu, bet ja šo, šos principus izdosies. Uh, iedzīvināt, tad mēs radīsim jaunas darba vietas, varēsim uh, Uh, labāk attīstīt MVU, tas uzlabos arī demografisko situāciju, veselības aprūpi un piedāvās daudz jaunu iespēju visiem Eiropas Savienībā dzīvojošajiem. Nevien tiem, kas uh, gūs uh, konkrētu taustām labumu darbojoties šajā jomā, bet arī tiem, kas varēs iekārtoties jaunā darba vietā. Es ceru, ka patiešām šis DFS pārvērtīsies par patiesu budžeta instrumentu un uh, esmu intriģēts noklausīties citu deputātu prezentācijās. Paldies! Much, White, uh, Paldies Vaita kungam, tagad vārds Kalfin kungam no Eiropas parlamenta. Liels paldies, priekšstādātāja kungs, uh, komisārs kundzi, ministra kungi, uh, godātie deputāti, kolēģi. Uh, Šīs dienas diskusija tiešām ir ļoti interesanta, lai gan mums ir atšķirīgi viedokļi par dažādiem jautājumiem, tomēr ir ļoti vērtīgi uzklausīt dažādus argumentus šīs dienas diskusijā. Uh, nedaudz vēlāk es uh, lūkšu noslēgumu vārdus teikt manam kolēģim Raimaram Bēgēm, bet es teikšu ievadvārdus, jo uh, Bēgas kungs ir ļoti pieredzējis uh, budžetu jautājumu risināšanā parlamentā. Kad mēs uzklausām argumentu, šeit ir ļoti skaidra pieeja. Ir ekonomikas krīze, ekonomikas krīze prasa taupības pasākumus īstenot un samazināt gan dalību valstu, gan Eiropas Savienības budžetu. Šāds modelis uh, tiek um, prezentēts, bet tas netiek analizēts un apspriests. Bet tagad es gribētu nedaudz parunāt uh, par to, vai uh, šāda uh, aina atbilst patiesībai. Tātad jautājums, kas ir Eiropas Savienības budžets, ko tas nozīmē? Eiropas Savienības budžets ievērojami atšķiras no dalību valstu budžetiem. Tas patiesībā ir 44 reizes, ar 44 reizes mazāk īpatsvaru nekā dalību valstu budžets. Nodokļu maksātājiem Eiropas Savienības budžets izmaksā 67 centus, ja vienu kafijas, vienas kafijas krūzes cenu dienā. Mm, cik tā pašā laikā jāpareiķina, cik mēnešus dalību valstī strādā uh, cilvēki, lai samaksātu nodokļus. Dažie, dažās valstīs pusgadu, dažās uh, pat vairāk. Bet runājot par Eiropas Savienības budžetu, tas ir 4. Uh, janvāra pirmās dienas, un tad viss ir samaksāts ja mēs to salīdzinām ar nacionālajiem budžetiem, un, un tagad tiek ierosināts visu samazināt, kaut gan nacionālie eh, Eiropas Savienības budžets ir 44 reizes mazāks uh, proporcionāli nekā dalību valstu budžets. Turklāt 92% no šī nu, 94% no šā budžeta tiek nodots atpakaļ dalībvalstīm un tikai 6% tiek uh, izmantoti administratīviem izdevumiem. Tas nav nekāds milzīgs administratīvs sloks. Tāpat Eiropas Savienības budžetā nav deficīta. Ja mēs eh, varam runāt par fiskālo konsolidāciju dalību valstīs, tad Eiropas Savienības līmenī par to nav jārunā, jo mums nekad nav bijis deficīta Eiropas Savienības līmenī un nekas nav jākonsolidē. Protams, eh, eh, ir Uh, jāgroza šis Eiropas Savienības budžets un Eiropas komisija ierosina samazinājumu. Mēs varam uzlabot līdzekļu izmantošanas efektivitāti, uh, tiek samazināti administratīvie izdevumi un palielinātas investīcijas, kas ir ieplānotas budžetā. Uh, tāpat invest investīcijas, kas tiek izdarīts no Eiropas Savienības budžeta, nozīmē ietaupījums dalību valstīm. Līdz ar to Eiropas Savienības budžets palīdz izdarīt uh, papildus ietaupījumus dalību valstīm, un tas palīdz izpildīt sešu dokumentu paketes uh, kritērijus un citus mērķus. Protams, mēs ļoti rūpīgi ieklausāmies vēlētāju teiktajā. Mums ir viena un tie paši vēlētāji, jo cilvēki, kas balso par dalību valstu parlamentu deputātiem, balso arī par Eiropas parlamenta deputātiem. Līdz ar to abu institūciju politikai jābūt saskaņotai un konsekventai. Nevar būt tā, ka viens parlaments vēlas vairāk tēriņu un otrs vēlas samazināt šos izdevumus, jo mums ir vieni un tie paši vēlētāji. Jautājums tāds, kad dalība valstu parlamenti ratificē Lisabonas līgumu, vai tie tiešām vēlējās īstenot šo līgumu? ja tika atbalstīta programma 2020, vai mēs tiešām vēlamies izpildīt šīs programmas vērķus, vai arī tā, ka mēs nākam klajā ar skaistiem paziņojumiem, bet pēc tam nevēlamies tos izpildīt. Minēšu tikai divus skaitļus par kohēzijas politiku, jo tā ir viena no tām politikām, par ko tiek visvairāk diskutēts no 2020 2000 līdz 2006 gadam ir pieaudzis IKP par 0,7%. Un tas ir uh, paredzēts. Uh, un vai mēs vēlamies panākt samazinājumu, ja nebūs šī, šī finansējuma līdz 2020. gadam? Un kādi šeit ir argumenti? Mēs Eiropas parlamentā esam uh, sākuši ļoti atklātu un tiešu diskusiju ar padomi. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības budžetam ir jābūt instrumentam, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi un darba vietas, ekonomikas konverģenci, uh, ir jābūt jā, lielākai elastībai šai budžetā, eh, gan arī dalību valstu budžetos, runājot par budžeta apjomu. Patiesībā tiek ierosināts relatīvs budžeta samazinājums. 90. gadu sākumā šie maksājumi bija 1,18%, bet tagad komisijas ierosinājums ir 0,94%. Tas nozīmē gandrīz 20% samazinājums. Bet ja mēs palūkojamies uz dalību valstu budžetiem, tad ir ļoti liels palielinājums konstatējums pat taupības apstākļos 2011. gadā 23 valstīs budžeta apjoms pieauga no 27 valstīm. 12. gadā 24 valstīs šis budžeta apjoms pieauga. Tas nozīmē, ka uh, pilnvaras tiek nodotas no Eiropas līmeņa uz, dal, uz dalību valstīm, bet, diemžēl, ne visu dalību valsts var vien pašas izdarīt. Pēc Lisabonas līguma uh, ratifikācijas uh, parlaments nevēlas veicināt Eh, krīzi, bet mūsu parlamentam ir pieaugušas pilnvaras, un mēs vēlamies izpildīt tos politiskos mērķus, ko ir pasludinājušas mūsu valdības, ko ir atbalstījuši dalību valstu parlamentu. Mums ir jābūt konsekventiem. Liels paldies! Mrs. Cruz, Vice President of the Commission, please you have the floor. Nelī Krēsta, Eiropas komisijas viceprezidente labdien! Uh, ir tiešām uh, grūts uzdevums uh, skaidrot, kas, kāda ieteikme ir Eiropas parlamentam, bet es zinu, ka komisija to apzinās, un es gribu teikt, ka esmu vienmēr ļoti uzmanīga, kad es uh, uzstājos un skaidroju komisijas nostāju. Uh, Patiesībā par pāris jautājumiem jau šeit tika runāts, bet man ir divi, divas galvenās mācības, ko mēs varam gūt no krīzes. Mēs nevaram uh, uzskatīt, ka izaugsme ir pašsaprotam, bet mums tā ir jārosina, jāstimulē, jāinvestē. Un otra mācība ir tāda, ka mūsu ekonomikas ir pilnīgi uh, savstarpēji atkarīgas, un tas nav nekāds pārsteigums. Mēs, piemēram, veidojam vienotu digitālo tirgu, un tas arī liecina par mūsu savstarpējo atkarību. Un, ja mēs esam savstarpēji atkarīgi, tad, ja kaut kur kādā valstī nav pozitīvas attīstības, tad sekas jūtām mēs visi. Bet, ja mēs kopīgi strādājam jomās, kas mūsu visus interesē, un tādu ir daudz, tad ieguvēji esam visi, gūstam ietaupījumus no ekon eh, ekonomikas apjoma, ir uh, pozitīva ietekme uz tirgus attīstību, un Eiropa kļūst par līderi pasaules mērogā. Tas ir ļoti iedvesmojoši. Protams, šis ceļš nav viegls, bet iedvesmas pilns. Stratēģija Eiropa 2020. Kolēģi šeit runāja par tādu kā zīmola izveidošanu. Jūs priekšsēdētāji, kā parlamenta runas vīrs varbūt labāk uh, zinat, uh, kā šādus jautājumus risināt, bet jāsaka, stratēģija 2020 ir ļoti nozīmīga mūsu ekonomikas attīstībai nākošo desmit gadu laikā. Mums tā ir jāizpilda pat taupības apstākļos, un mēs nevaram uh, pat taupības apstākļos pārtraukt investīcijas, tas būtu muļķīgs solis, ir jārīkojas gluži pretēji. Un daudzos gadījumos Eiropas Savienības budžets ir instruments, kā investēt nākotnē un gūt Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Es gribu minēt konkrētus piemērus no manas pilnvaru jomas, un šie piemēri uh, um, tieši skar uh, pilsoņus, uh, patērētājs mūsu, pat, mūsu potenciālos vēlētājus. Jau šobrīd Eiropas Savienības digitālā ekonomika ir lielāka nekā Beļģijas ekonomika un pieaug straujāk nekā Ķīnas ekonomika. Šeit ir sociālie tīkli, uh, Uh, viedi telefoni. Tas viss ir tāds kā tramplīns jā, inovācijām, jauniem pakalpojumiem. Un šeit ir runa ne tikai par izklaides industriju. Protams, var uh, šīs jaunās uh, ierīces izmantot uh, izklaidē, bet ir uh, iespēja veidot kontaktus, uh, īstenot mākoņu skaitļošanu. Tie ir ļoti elastīgi instrumenti, kas Eh, nepieciešama cilvēkiem, kas grib strādāt efektīvāk un kļūt eh, konkurētspējīgāk. Šādi var samazināt arī valdības izdevumus. Pirmo reizi savā karjerā eh, esmu guvusi draugus arī finanšu ministru vidū, un viņi runā par e-veselību, par iedzīvotāju novecošanos. Uh, un uh, tā elektri, uh, digitāla ekonomika ir viens no risinājumiem. Šeit mums ir nepieciešams uh, tas impuls, kas palīdz veicināt ekonomikas izaugsmu un radīt jaunas darba vietas. Man ir pieredze arī no diskusijām augstskolās. Uh, kad mēs runājam par uh, investīcijām un darba vietām. Un mēs parasti dzirdam ļoti negatīvu statistikas datus, viss uh, iet uz leju, bet ja mēs palūkojamies digitālo ekonomiku, tad tā ir vienīgā joma, kur ir uh, pieaugums un strauši pieaugums konstatējams. Līdz ar to, ja mēs runājam par darba vietu radīšanu pāris turpmāko gadu laikā, tad eh, šajā uh, nozarē ir 700 tūkstoši jaunas uh, darba vietas iespējams. Un mums ir jāsagatavo šie potenciālie darbinieki un ir tīpaši jaunieši, kurus ļoti smagi skar bezdarbs, viņiem Eh, ir jāpalīdz eh, šīs darba vietas aizpildīt. Eh, internetā katru dienu parādās jauns saturs, film, un šis satura apjoms divkārt pieauga ik pēc katrs divus līdz trīs gadus. Ja ņemot vērā šo straujo attīstību, mēs nevaram paļauties uz desmit gadus vecu infrastruktūru, mums ir nepieciešams investīcijas. Pēc dažiem gadiem tīkla jaudas uh, trūkums nosmacēs visu iespējamo potenciālu, inovāciju un izaugsmi Mums ir nepieciešams sasaistīt šie, šo potenciālu ar e- ekonomikas izaugsmu, darba vietu radīšanu. Mums ir jābūt gataviem mums uh, ir ne tikai jāsagatavo jaunais saturs, bet arī tehniskā infrastruktūra, lai mēs nepalaistu garām šo iespēju. Tīkla Eh, jaudas trūkums var nosmacēt visu šo potenciālu. Un ja man jautā, par ko es visvairāk esmu satraukusies, esmu satraukusies tieši par šādu situāciju. Mums ir uh, jārīkojas. Bet ja mēs investēsim, tad mēs gūsim labumu no šīs izaugsmes varētu būt 10% pieaugums platjoslas interneta pārklājumā, kas nozīmētu 1 līdz 1,5% pieaugumu IKP. Tas viss liecina par to, cik svarīgi ir investēt uh, platjoslas internetā. Un ar Eiropas Savienības nauda vien nepietiks, lai varētu nodrošināt nepieciešamo investīciju apjomu. Mums ir nepieciešams piesaistīt arī privātos investorus, lai nodrošinātu mūsu konku, kontinenta konkurētspēju. Un lai nodrošinātu šādu viedu, inovatīvu finansējumu veidu, um, mēs ierosinām Connecting Europe instrumentu. Ja mēs izmantojam jaunu radošu finansējuma sistēmu un izmantojam uh, svīras efektu, tad mēs varam nodrošināt pat 200 miljārdu finansējumu. Mēs varam arī tad uh, pieslēgt uh, lauku rajonus, bet tam visam ir nepieciešama sadarbība. Nākošais piemērs ir e-pārvaldība tā nodrošinātu sadarbību starp valdību un pilsoņiem un viss kļūtu vienkāršāk un lēt, augstāk. Uh, vienotam tirgum ir jāstrādā pāri robežām, un tādēļ ir jānodrošina sadarbspēja pāri robežām. Ja mēs uh, komisijā, parlamentā un padomē pieņemsim pareizos lēmumus, tad viss veiksmīgi attīstīsies. Vēl viens piemērs. Lai uh, uzlabotu ražošanas spēju, ir nepieciešams investēt pētījumos un inovācijās. Šeit ir jādomā par uh, ātrdarbības uh, datoriem, nanotehnoloģijām, uh, nanoelektroniku un interneta nākotni. Ne tik sen Eiropas Savienība investēja 120 miljonus eiro tehnoloģijā un uh, tas toreiz bija komisijas uh, atbalstīts projekts, kas toreiz iedzīvināja 3G telefonu tirgu, bet tagad šī tirga apjoms, tirgus apjoms ir 250 miljārdi. Tas nodar gan mazajiem, gan vidējiem uzņēmumiem un uh, tas ir labs piemērs tam, kādas, uh, kā var atmaksāties uh, ieguldījumi zinātnē un pētniecībā. Un uh, tādēļ mums ir jādomā par novatorisku budžeta pieju, ņemot vērā izaicinājums, ar ko mēs saskaramies. Mums ir jāizmanto iespējas, mums ir nepieciešams šis instruments, mums tas ir jāizmanto, un tādēļ es lūdzu jūsu palīdzību, lai jūs skaidrojat arī saviem kolēģiem, ka tās ir vislabākās investīcijas, kādas vispār var iedomāties. Merci beaucoup, Madame Krūs. Donc... Euh, Lielas paldies, Krūs skundze. Tagad aicināšu izteikties konferences dalībniekus, kas ir pieteikušies. Ir ļoti garš runātāju saraksts. Es ceru, ka visi varēs izteikties, taču mums būs jāievēro laika ierobežojumi. Kā jūs zinat, katram tiks dotas divas minūtes apmēram. Pirmais runātājs Egidijus Meilunas Lietuvas ārlietu ministra vietnieks. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, godātie kolēģi! Iesākumā es gribu teikt, ka es neredzu nevienu Eiropas Savienības politiku, kas vestu uz labāku nākotni, ja nebūtu ambicioza un ticama Eiropas Savienības budžeta. Tāda budžeta, kas veicina investīcijas tāda budžeta, kas nodrošina ilgtspējīgu nākotni nākamajām desmitgadēm. Kopējā lauksaimniecības politika un kohēzijas politika tika izdomātas pirms vairākām desmitgadēm. Tās pa šo gadu laiku ir daudzkārt mainījušās un mainīsies ar apkārtējā vidi. Pēdējo gadu laikā ir iestājusies ļoti smaga finanšu krīze, ir bijuši nepieciešami taupības pasākumi, ir palielinājusies globālā konkurence, mainās klimats un tā tālāk un tā joprojām. Mūsu galvenais izaicinājums ir tagad nodrošināt ekonomisko izaugsmi. Nekad nav bijis tāds laiks, kad mums vēl vairāk ir bijuši nepieciešams šīs politikas, KLP un kohēzijas politika. Šodien tās vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk. Un tagad ķeršos vērsim pie ragiem. Pastāstīšu kādu veiksmi stāstu, kas eh, atgadījās Lietuvā. Kādā mazā pilsētiņā Druskininkajos Lietuvas dienvidos kādreiz pastāvēja ļoti slavens veselības kūrots pirms kādiem 20, 30 gadiem. 2003. gadā tur bezdarba līmenis bija divreiz augstāks nekā vidējais bezdarba līmenis Lietuvā. Ieņēmumi uz katru cilvēku bija viszemākie visā Lietuvā. Līdz ar to šīs pilsētas pievilcība turistu investoru acīs pilsētas pilnībā pazuda. Pēc deviņiem gadiem, pateicoties investīcijām no Eiropas Savienības fondiem, druskininkajos tika modernizēta infrastruktūra, radās jaunas darbvietas, un druskininki atkal varēja lepoties ar veiksmīgu kūrortu, kas šodien pievelk eh, apmeklētājs un klients nevien no Lietuvas, bet arī no kaimiņu valstīm. Protams, tas ir tikai viens veiksmes stāsts, tikai viens piemērs. Es jums varētu šeit stāstīt tūkstošiem šādu stāstu Ne tikai par Lietuvu, bet arī par citām valstīm. Kopīgā Eiropas Savienības politika, jo konkrētāk kohēzijas politika un KLP, ir bijusi galvenais investīcija avots un ekonomiskās izaugsmas stimuls. Es uzskatu, ka uh, Eiropas Savienība nevar būt konkurētspējīga uz ārpusi, ja tā iekšpusē nebūs spēcīga un solidāra. Dāmas un kungi, nobeigumā gribētu teikt, ka mūsu nākotnē atkarīgi no savstarpējās uzticības un solidaritātes, no tā, kā mēs visi kopā risināsim tāds liels izaicinājums kā finanšu krīze, energodrošība un kodola e, staciju slēgšana. Ja vēlamies veiksmīgi risināt šos uzdevumus, mums ir nepieciešams ticēt kopīgai Eiropas Savienības politikai un ticēt tam, ka tās nesīs konkrēts rezultāts. Paldies! Paldies par uzmanību. Paldies Meilunas kungam. Nikojojas kundze, Ungārijas valsts ministra Eiropas lietās. Eh, Paldies, Priekšsēdētāja kungs, es gribētu izteikt trīs vispārīgus komentārus. Varbūt izteikšos garāk par trešo jautājumu, kuram pieskaršos, bet nepārsniegšu divas minūtes. Runājot par DFS, mums jāpatur prātā, ka šobrīd mēs runājam par vidējā termiņa mērķiem, definējam tos. Mēs neveidojam uh, taupības budžeti kaut kādam ļoti īsam laika posmam. Lisabonas līgums piedāvā lielākas kompetences un uzdevums Eiropas Savienībai. Pilnīgi pareizi to teica prezidentūras pārstāvs. Mēs nevaram uh, efektīvi risināt šos uzdevumus, tad, ja nebūs adekvāts finansējums. Visi esam viensprāts, ka daudzgadu finanšu schēmats nākamajam periodam skaidri atspoguļo stratēģijas Eiropa 2020 mērķi. Šos mērķus mēs nevarēsim sasniegt, ja nebūs pastiprināta iekšējā kohēzija Eiropas Savienībā. Un tādēļ es gribētu sīkāk pastāstīt par tradicionālajām politikām, par kopēju lauksaimniecības politiku un kohēzijas politiku. Uh, Es esmu dziļi pārliecināta, ka mums ir jāsaglabā spēcīgas kopienas politikas, tieši šīs divas politikas nākamajā plānošanas periodā. Eiropas komisijas priekšlikums uzlikt šo te kapingu kohēzijas politikai 2,5% apjomā no IKP rada mūsos dziļas nopietnas bažas. Tas ir ļoti netaisnīgi attiecībā uz vismazāk attīstītajiem reģioniem. Gribētu uzsvērt, ka kohēzijas politika nav nekāds novecojis palīdzības līdzeklis. Nē, tas ir mūsu galvenais līdzeklis vai svīra, lai veicinātu Eiropas Savienības konkurētspēju. No vienas puses, kohēzijas politika palīdz uh, mazāk attīstītiem reģioniem attīstīties un panākt, panākt labāk attīstītos reģionos. Taču ne tikai tas. No otras puses, uzņēmumi, kas darbojas attīstītākajās dalību valstīs, arī gūst labumu no šiem projektiem. Nesenie pētījumi to skaidri parāda. Katrs eiro, kas ieguldīts kohēzijas policijā, politikā četros Višegradas valstīs uh, dod 61 centa peļņu nekohēzijas valstīm. 61% no kohēzijas līdzekļiem, kas ir ieguldīts Višigrads valstīs, nonāk tajos uzņēmumos, to uzņēmumu kasēs, kas atrodas nekohēzijas valstīs, tādējādi veidojot arī to IKP. Citiem vārdiem sakot, uzņēmumi, kuru mītne atrodas neto maksātāju valstīs, 15 maksātājs dalību valstīs, valstīs arī gūst labumu no kohēzijas politikas. Šobrīd ekonomiskā izaugsme ir vāja. Mēs esam izsmēluši tradicionālos stimulēšanas uh, mehānismus. Tādēļ mums ar lielu piesardzību ir jāizturās pret tiem mehānismiem, kas ir vēl mūsu rīcībā. Šīs dienas debašu mērķis ir apzināt DFS lomu kā stratēģiski investīciju piesaistītāju lomu. To pilnīgi pareizi teica prezidents Barozo un arī citi runātāji ievadrunās. Es domāju, ka mums ir ļoti laba atbilde uz šiem jautājumiem. Kā saglabāt e, DFS un kādi ir galvenie mērķi, kam, kam mēs varam tērēt šo naudu? Es domāju, ka svarīgākais elements ir kohēzijas politika. Paldies par uzmanību! Paldies! Dombrovska kungs! saimas lauksaimniecības vides un reģionālās politikas komitejas vadītājs. Lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi. Šorīt konferences atklāšanā Dānijas prezidentūras pārstāve runāja par pamatprincipiem, kas ir DFS pamatā. Man bija liels prieks dzirdēt, ka trešais svarīgākais princips ir solidaritāte. Uh, Viņa to definēja kā palīdzību mazāk attīstītajām dalībvalstīm. Diemžēl Latvijā reizēm mēs redzam būtiskas atkāpes no deklarētiem principiem un to, kas tiek darīts praksē. Minēšu vienu piemēru. Eiropas komisijas piedāvājums nākamajam programmēšanas periodam paredz apmēram 20% samazinājumu kohēzijas fondos, kas tiks izmaksāt manai valstī. Paskaidrošu. Mēs runājam par 20% samazinājumu kohēzijas iemaksās valstī, kas nav, ir ne tikai viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet arī, kas ir kļuvusi šobrīd pēdējā laikā daudz nabadzīgāka, jo pēdējo gadu laikā, krīzes gadu laikā IKP sarucis par 25% kopumā. Kurā planētā eksistē solidaritāte? Kā es varu atgriezties pie saviem vēlētājiem un paskaidrot viņiem, kā solidaritāte darbojas praksē? varētu likties, ka tā ir tikai mana problēma, bet es varu jums uzdot plašāku jautājumu. Kādu Eiropu mēs būvēsim? Vai būvēsim tādu Eiropu, kas balstās uz kādām kopīgām vērtībām un principiem? Jeb, vai būvēsim tādu Eiropu, kur katrs cīnās tikai pats par sevi? kur spēcīgais sabradā nabadzīgo, eh, vājo, mazo, Jums varētu likties, ka atbildi šo jautājumu ir acīm redzama, taču gribu jūs atgādināt, vismaz, jums atgādināt vismaz retoriskā veido šādu senu gudrību. Var piemuļķot kādu cilvēku vienu vai divas reizes, bet nav, nevar piemuļķot visus cilvēkus visu laiku. Uh, Solidaritātes princips nav tikai tukši vārdi, tas ir jāparāda praktiskos darbos. Visa Eiropas projekta, projekta leģitimitāte Eiropiešu acīs ir atkarīga no tā, vai mēs būsim konsekventi savās runās un darbos, vai mēs pildīsim tos principus, kur šeit skaļi deklarējam. Paldies par uzmanību. Sirsnīgs paldies. Tagad došu vārdu Danutai Hībnerei Eiropas parlamenta reģionu politikas komitejas priekšsēdētāja. Paldies, priekšsēdētājs, runāšu angliski. Iespējams, jūs atcerēsieties, ka šorīt Eiropas parlamenta prezidents Mārtiņš Šulcs teica, ka Eiropas Savienības budžetam un dalību valstu budžetam jāpapildina vienam otru, lai varētu sasniegt Eiropas mērķus, tāds kā ekonomiskā izaugsme un darbu, ra, darbvietu radīšana. Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā esam izveidojuši ekonomisko pārvaldību un Eiropas pusgadi ar mērķi stiprināt šo sasaisti starp Eiropas budžetu un dalību valstu budžetiem. Bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi skatīties uz to potenciālu, kāds ir ir mūsu politikām, kuras mēs ieviešam kopīgi, kopīgā pārvaldībā eh, sasaistot Eiropas un dalību valstu prioritātes. Es uzskatu, ka Eiropas budžets var tik lietots efektīvāk, iedarbīgāk. Tas varētu vairāk stimulēt struktūrālās izmaiņas, kas Eiropā nepieciešams, lai stimulētu ekonomisko izaugsmi. Uh, Un šeit mēs runājam tieši par tām politikām, kuras tiek pārvaldītas kopīgi, jo tās ir visiedarbīgākās. Otrais jautājums, ko es gribētu pieminēt, eh, mēs esam, varētu teikt, apsēsti ar ekonomiskās izaugsmes vēlmi. Šodien gandrīz vai visi runātāji Gandrīz vai visu iestāžu pārstāvi ir teikuši, ka DFS, pie kuras šobrīd strādājam, ir tāda, kas vērst uz ekonomisko izaugsmu. Tai tādai jābūt. Taču, ja izējam ielās, paskatāmies televīziju, paklausamies radio un palasam Eiropu padomes sēžu protokols, tad mēs visi redzam, ka ir ļoti ietekmīgi Eiropas politiķi, kuri sacenšas populismā un mēģina samazināt Eiropas budžetu. Ekonomiskā izaugsme viņu retorikā netiek minēta. Viņi piedāvā samazināt līdzekļus tieši tām politikām, kas rada ekonomisko izaugsmi un darba vietas. Kohēzijas politika ir tieši šāda politika. Tāpat laikā šie politiķi aizsargā personiskos ienākumus uh, ienākumu garantijas, kas arī ir paredzēts Eiropas Savienības budžetā. Tiek teikts, ka tieši kohēzijas politika ir tā, kura tiek izcelta un kura tiek aplikta ar dažādām makroekonomiskām sankcijām. Neviena cita politika necieš šāds uzbrukums. Uh, Nobeigumā es gribētu teikt, ka komisijas priekšlikums eh, DFS ir ļoti līdzsvarots un ar spēcīgu uzsvaru uz tām politikām, kas piedāvā darbvietu radīšanu un ekonomisko izaugsmu. Ir arī labs atbalsta budžets ieņēmumu atbalstam. Ja tiktu samazināts šīs piedāvātās budžeta līnijas, Tad es domāju, šis līdzsvars, ko šobrīd piedāvā komisija, tiks zaudēts, un mēs atgriezīsimies pie filozofijas, kāds bija veidojot budžetu 80. gados. Tas būtu nevien kauns, tas būtu arī milzīgs trieciens Eiropas konkurētspēja. Es uzskatu, ka Eiropas parlamenta pienākums ir pateikt nē šādiem budžeta samazinājumiem, ja tie attiecas uz izdevumiem tādās kategorijās un pozīcijās, kas veicina ekonomisko izaugsmu. Paldies, Hubners kundzei! Luminitau Dobesku kundze, Rumānijas ārlietu ministrijas valsts sekretāri. Paldies! Godātie dalībnieki, dāmas un kungi, mums ir vajadzīgs tāds budžets, kas ļautu atlapt ekonomikai un piešķirt Eiropai konkurētspēju deficīta krīze, kas ir atsevišķās dalībvalstīs, ir jāpārvar un solidaritāte starp mums ir jāstiprina. Mēs uzskatām, ka bez pietiekamiem resursiem pēc 2013. gada mēs varam dot tikai ļoti mazu ieguldījumu mērķu sasniegšanā un izvirzīto mm, mērķu sasniegšanā. Solidaritāte arī tad nebūs īpaši izteikta. Rumānija uzskata, ka ir nepieciešams tāds piedāvājums, kas ņems vērā krīzes realitāti Eiropas Savienības iekšēmē un nepieciešamību atdzīvinot, atvesļot ekonomiku. Dalību valstīm ir jāpārvar atsevišķi ļoti būtisks plaisas. Patreizējos taupības pasākumos Eiropas Savienības struktūra fondu potenciāls var palīdzēt valstīm atgūties no ekonomiskās krīzes. Tas varētu ietekmēt konkurēt spēju, ģenerēt investīcijas dalību valstīm. Tāda ir kohēzijas politika un kopējā lauksamniecības politika. Tas palīdzēs arī pabeigt iekšējā tirgus veidošanu. Rumānija ir par to, lai tiktu paturēta budžeta elastība patreizējā formā. To mēs redzējām patreizējā DFS. Šī elasticitāte palīdz, uh, piedāvā papildus manevrēšanas iespējas budžetā un palīdz veidot līdzsvaru starp budžeta disciplīnu un finansējumu neparedzētiem izdevumiem. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tagad došu vārdu Eiropas Savienības un Horvātijas apvienotās parlamentārās komitejas priekšsēdētāja Andrijam Horvanikam. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties visiem šīs konferences organizētājiem - Eiropas komisijai, padomēji, Eiropas parlamentam. Paldies, ka jūs uzaicinājāt mūs piedalīties šajā augstā līmeņa sēdē. Īpašas pateicības vārdus gribētu teikt Martinam Šulcam un Alenam Lamasūram. Liels paldies viņiem par siltajiem uzņemšanas vārdiem vakar vakariņu laikā. Es šeit esmu ieradies kā Horvātijas parlamenta deputāts un pārstāvs, taču es nedarbojos tikai hormātu Horvātijas parlament, parlament, parlamentā. Es būšu arī viens no Horvātijas novērotājiem Eiropas parlamentā pavisam drīz. Horvātija pavisam nesen parakstīja iestāšanās līgumu. Es šeit gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas palīdzēja tam notikt. Lielas paldies arī kolēģiem no Ungārijas un Polijas, kas pagājušo gadu mums ļoti daudz palīdzēja. Horvātijā 22. janvārī notika referendums, divas trešdaļas eh, pilsoņu nobalsoja par to, lai Horvātija iestātos Eiropas Savienībā. Iestājas procesā Horvātijā mums bija jāskaidro Eiropas projekts pilsoņiem. Visarežģītākais bija iegūt pilsoņu atbalstu uh, Eiropas projektam krīzes apstākļos, jo šobrīd mūs piemeklējas gan ekonomiskā krīze, gan arī parātu krīze. Ne tikai mūs, bet arī veselu virkni Eiropas Savienības dalību valsts tā ir piemeklējusi. Šodienas konference ir lieliski iespēja nevien vairāk uzzināt par daudzgadu finanšu schēmu, bet arī vairāk iepazīties ar to, kā Eiropas Savienības politiskos projektus var atbalstīt, izmantojot Eiropas budžetu. Kā sasaistīt stratēģiju 2020 ar daudzgadu finanšu schēmu? Un kā sasaistīt to, kas ir jādara dalību valsts līmenī, ar to, kas ir jādara solidaritātes mehānismu stiprināšanai Eiropas Savienībā. Horvātijā izējas punkti ir divi. Pirmkārt, eh, izē, pirmais izējas punkts ir iestājas eh, nolīgums, Otrs izējas punkts ir tas, ko es saucu par jaunas dalību valsts gaidām un cerībām. Jaunai dalību valstī iestājoties Eiropas Savienībā no vienas puses ir jāievieš dažādi pasākumi, un no otras puses tā ir ļoti liels cerības. Mēs vēlamies, lai darboties kohēzijas politika, jo tā būs kā investīcija piesaistes magnēts zinātnē un pētniecībā ir tīpaši. Ja mēs runājam par konkrētām finanšu aploksnēm, nu, piemēram, lauksaimniecības jomā, tāpat arī citās jomās, tad šīs aploksnes ir jāņem vērā veidot DFS. It īpaši pārējais posmā, kas ir desmit gadi. Mēs sagaidām uh, adekvātu un pietiekamu finansējumu kopējo ārējo robežu aizsardzībā. Bez tām mēs gribētu, lai mūsu balss tiktu uzklausīta gan šajā formā, gan arī citos sajietos Eiropas Savienībā, jo šobrīd mēs jau runājam par Eiropu ar 28 dalībvalstīm. Paldies par uzmanību! Paldies! Kalniņa Lukaševica kundze, Latvijas Eiropas lietu komitejas priekšsādātāja. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Uh, Dāmas un kungi, godātie kolēģi. Godātie kolēģi. Uh, man ir liels prieks, ka arī Dānijas prezidentūra kopīgi ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu turpina jau pagājušā gada rudenī iesākto diskusiju par Eiropas saimnības daudzgadu budžetu kopīgi ar nacionālajiem parlamentiem un dalībvalstu valdībām. Es pilnībā pievienojos Dānijas premjerministras atklāšanas uzrunā paustajiem pieciem principiem Šāda principa definēšana ir ļoti nozīmīgs ietvers, kurā turpināt sarunas par uh, eh, daudzgadu budžeta ietvaru. Paldies par doto ietvaru arī šodienas diskusijām. Es vēlētos paust Latvijas, kā arī Latvijas parlamenta viedokli un redzējumu par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu nākamo ietvaru un tā ietekmu uz konkurētspēju un izaugsmi. Latvija šobrīd ir neto saņēmēja valsts. Mūsu mērķis ir izaugsme, stabila un ilgspējīga ekonomika, kā rezultātā mums vairs nebūtu nepieciešama būt par neto saņēmēju valsti. Tādēļ ir vajadzīgas investīcijas cilvēku kapitālā, zināšanās, pamatinfrastruktūras un ekonomikas produktivitātes nodrošināšanā. Tas ir ļoti nozīmīgi Baltijas jūras reģionam un jo īpaši tā austrumu daļai attīstībai kopumā. Tādēļ pievienojoties gan Eiropas komisijas izvirzītajiem mērķiem, gan vēloties sasniegt Eiropas Savienību 2020 stratēģijā definētos uzstādījumus, tomēr atsevišķās detaļās nevaram atbalstīt Eiropas komisijas eh, sākotnējo piedāvājumu. Ehm, pirmkārt, kohēzijas politikām. Latvija iepriekšējos gados ir ļoti atbildīgi īstenojusi taupības un konsolidācijas pasākumus, kļūstot par teicamnieci fiskālās disciplīnas principu pielietošanā un īstenojot šobrīd jau jaunajā fiskāla kompakta paredzētos ierobežojumus, pat pirms to vēl sāk izstrādāt. Tas ietekmējis ir arī mūsu IKP apjomu iepriekšējos gados. Ehm, es domāju, ka kohezijas ehm, finansējuma sadalē ir jāņem vērā mūsu valsts stingrā fiskālā politika un atbildība pret Eiropas kopējo nākotni. Bet, diemžēl, mēs redzam, ka Latvijas kohēzijas politikas aploksne saruktu par 20%, piemērojot Eiropas komisijas piedāvāto capping principu, tādēļ, ka iepriekšējos gados kumulatīvi par 25% ir sarucis mūsu iekšzemes koprodukta apjoms. Šāds scenārijs ir pretrunā ar Eiropas ideju par fiskālo disciplīnu un nav atbalsts valstī, kur stingri iestājas par atbildīgu, ilgtspējīgu un solidāru Eiropas Savienības ekonomikas attīstību. Kohēzijas politikas finansējums ir ļoti nozīmīgs nākotnes izaugsmēji. Esošajā periodā tas palīdzēs atjaunot ekonomiku, kas jau pagājušā gadā atkal ir izgājusi no recesijas un spējusi pieaugt par 5,5%. Un spēja atjaunot mūsu ekonomiku ir arī visas Eiropas Savienības kopējās interesēs. Otrakārt, pavisam īsi par lauksaimniecības politiku. Diemžēl tiešmaksājumi neizlīdzinās starp dalībvalstīm tādā veidā, kā bija paredzēts iestāšanās sarunās. Reformas neseko Eiropas padomas un Eiropas parlamenta 2008. un 2010. gada lēmumiem. Latvijas zemniekiem joprojām tiek piedāvāti viszemākie tiešmaksājumi visā Eiropas Savienībā, kas ir pat trīs un četras reizes mazāk kā citās dalībvalstīs. Tas ir pretrunā ar vienlīdzīgas konkurences iespējām un nav savienojams ar Eiropas Savienības pamatprincipiem. Vienotais tirgus sniedz nozīmīgas ekonomikas priekšrocības Eiropas Savienības lauksaimniekiem. Tomēr tikai tad, ja pret visiem tiek ievēroti līdzvērtīgi noteikumi un līdzvērtīga attieksme. Treškārt, zināšanas. Tām tiešām ir jāvirza mūsu ekonomika. Ir jāinvestē gan esošā zinātnes ekscelencē, gan jāveido un jātīsta jauna un potenciāla zinātnes ekscelence viscaur Eiropas Savienībā, izvairoties no šauras koncentrācijas tikai atsevišķos ekscelences centros. Kopsavēlkot, Eiropas Savienības spēks ir tās kopībā, kur vienlīdzības un solidaritāte ir Eiropas Savienības izveidas pamatvērtības. Tādēļ tie ir principi, ko nevaram atmest, domājot par izaugsmas un nodarbinātības mērķiem, izstrādājot nākošā perioda budžeta ietvaru un principus. Tie ir principi, kas var nodrošināt ilgtspējīgu, iekļaujošu un globāli konkurētspējīgas Eiropas Savienības izaugsmi. Paldies, kolēģi! Thank you very much. Mr. Joran Farm. Paldies. Görans Farms, kas pārstāv Eiropas parlamentu sociāldemokrātu grupu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Es esmu sociāldemokrātu grupas koordinators budžeta komitejā un tāpat esmu parlamenta referents eh, par projektu obligācijām. Barozo kungs tās minēja savā atklāšanas uzrunā. Es gribēju eh, nedaudz pakomentēt Helles Torningas Šmitas izteikumus, ar kuriem viņa nāca klajā šorīt. Es, diemžēl, vienīgi nevaru viņai visā piekrist. Pirmām kārtām. Eh, Turnīga Šmitas kundze teica par uh, budžeta Eh, mainīšanu, ņemot vērā vairāk līdzekļu izpētēju un inovācijām, un līdz ar to kohēzijas un struktūra fondiem vajadzēs atņemt līdzekļus. Struktūra fondi, ko tad tas nozīmēs? Es domāju, ka modernizāciju ir iespējams panākt daudz labāk, proti, izmantojot struktūra fondu līdzekļus kā modernizācijas, inovācijas, infrastruktūras investīciju līdzekli. Uh, nevajag ieviest kaut kāds jauns instruments, jo struktūra fondi ir ļoti uh, efektīvi kā instruments, kas radīs jaunas darbvietas. Un tas, protams, dalību valstīm ir nepieciešams kā svaigs gaiss. Runājot par solidaritāti, mums ir jāpievērš vairāk uzmanības reģioniem, kas cīnās ar vislielākajām grūtībām, un tas nozīmē, ka it kā bagātākajām dalību valstīm vajadzētu saņemt mazāk struktūra fondu līdzekļus. Es nezinu, vai tas ir pilnīgi pareizi, jo dal, arī bagātākās dalību valstīs ir reģioni, kas ir mazāk attīstīti, tiem ir nepieciešams vairāk līdzekļu infrastruktūrai, inovācijām un integrācijai. Un, uh, ja tās neveiks ietaupījums, tad tā zaudēs daļu no ES finansējuma. Un finansējums tāpat tiks samazināts uh, nabadzīgākiem reģioniem, uh, bagātākās dalību valstīs. Ja tas tā notiks, tad, protams, uh, patika uh, pret Eiropas Savienību noteikti neaugs tā, ka tas notiek Velsā un citos reģionos. Struktūra fondu. Uh, finansējums tiek izmantots arī finansējot, piemēram, uh, pārobežu sadarbību, un šāda sadarbība nāk par labu Eiropas Savienības principiem kopumā. Protams, bagāts valsts joprojām var turpināt saņemt uh, struktūra fonda līdzekļus, un tagad tiek runāts arī par to, cik nu katrs saņem atpakaļ. Tātad, ja mēs iemaksājam kopējā kasē, tad vēlamies arī kaut ko saņemt atpakaļ, un ja neko nesaņemam, kāda jēga, tad kaut ko ieguldīt. Protams, ir jādomā par vairāk darba vietu radīšanu, par izaugsmes veicināšanu. Domāju, ka ir labāki instrumenti, kā to panākt. Mēs esam gatavi diskusijām ar komisiju, bet joprojām pastāv problēmas. Dalība valsts mums nepiedāvā neko, un tās ne, nav gatavas ietaupīt, samazināt finansējumu. Nu, un ja dalība valstis eh, beidzot varētu mums ko tādu likt priekšā, tad mēs par to arī varētu diskutēt. Paldies! Thank you. The next speaker is Mrs. Flo Glukla. Paldies. Flo Luklas skundze, kas uh, vada reģionu komitejā, komiteja, kas strādā tieši pie DFS. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, nu pat kāds izteicās, ka Eiropas Savienība katram no mums izmaksā 67 centus dienā. Nu tā tad viens eiro dienā, mazāk par vienu eiro, par visiem tiem labumiem, ko mums sniedz Eiropas Savienība. Es esmu referente par DFS un gribu teikt, ka mūsu atzinumu reģionu komiteja gandrīz vienbalsīgi pieņēma pagājušā gada decembrī. Tikai divi balsoja pret un viens no tiem bija no apvienotās karalistas. Vaita kungs, jūs nu, pat uzdevāt jautājumu, cik ambiciozi mēs vēlamies būt ka Eiropas Savienībai mums ir jābūt ļoti ambicioziem un mums ir jātaisno arī savu pilsoņu gaidas un vēlmes. Uh, Izaugsme ir nepieciešama gan, lai aizlāpītu parādus, eh, budžeta caurumus, gan arī um, konsolidētu budžetu. Bez tā mēs nekādi nevarēsim panākt to, ko mēs gribam. Un kas mums ir jādara? Mums ir jārada jaunas darba vietas, jāpalīdz virs ūdens noturēties esošajiem uzņēmumiem un jāpalīdz dibināt jaunus. Kā mēs to panāksim? Tagad lielas kooperācijas, kā suns uz siena, kaudzes sēž uz miljardiem un netērē ne centa. Bankās arī ir lielas naudas summas un tās arī neinvestē uzņēmumos par MVU nemaz ne, nerunājot. No kurienes tad saņemt atbalstu? Dāmas un kungi, domāju, es jūs nepārsteigšu, ja teikšu, ka. Uh, manuprāt, līdzekļus var iegūt no kohēzijas un struktūra fonda līdzekļiem, jo tikai tā var stimulēt izaugsmi. Un atbildot uz jautājumu, ko uzdeva Heina skundze eh, šorīt, ko tad šis budžets var palīdzēt sasniegt? Es gribēju pastāstīt tikai par vienu reģionu, kurā dzīvo 1,2 miljonu cilvēku. Kopš priekšsēdētā kungs es eh, atvainojos šķiet, ka runāšu ilgāk nekā paredzēts, bet tomēr tūlīt beigšu. Tātad kopš 2000. gada dati uzrāda, ka pateicoties kohēzijas politikai un struktūra fonda līdzekļiem ir radītas 90 tūkstoši darba vietas, ir radīti 17 tūkstoši uzņēmumi, apmēram 400 tūkstoši cilvēki tika apmācīti un bija 26 uh, tūkstošiem uzņēmumu iespējas paplašināties. Šajā reģionā dzīvo tikai 1,2 miljoni. Es jums gribu atgādināt. Un šajā novadā tika ieguldīts ļoti daudz. Mums nevajadzēja maksāt 7 uh, miljārdus uh, mārciņu sociālajai nodrošināšanai, jo cilvēkiem bija darbs. Un tur tiek ražot Proti, šajos uzņēmumos tiek izmantoti zviedru mobilē telefoni, tur tiek dzerts itāļu un spāņu vīns, tiek izmantot Zviedrijā ražots mēbeles, tātad te mēs redzam globalizācijas ietekmi, un tas tikai uzlabo ekonomisko situāciju visā ES kopumā. Šorīt tika teikts, ka mēs esam Eiropas kopiena, bet nē, es iebildīšu, mēs esam kopienu Eiropa, un tikai patocieties kohēzijas politikai, mēs gūsim panākums. Paldies! Paldies, uh, priekšsēdētājs turpina lūdzu, nerunājiet ilgāk, uh, kā ir paredzēts, savādāk mums būs grūti uh, iekļauties atvēlētā laikā. Demikēls kungs no Itālijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu Itāliju un turpināšu Vaita kunga iesākto domu. Proti viņš teica, ka budžetam ir jākalpo kā investīciju līdzeklim. Protams, mēs runājam gan par izdevumiem, gan par investīcijām. Pateicoties investīcijām, mēs varētu tautsāmniecību Eiropas Savienībā padarīt konkurētspējīgāku un radīt jaunas darba vietas. Mums ir nepieciešams šis attīstības dzinējspēks. spēks. Un īstenībā kohēzijas politikā tas ir tieši galvenais trumpis. Mums ir jāuzdod jautājums, vai kohēzijas politika var būt pietiekami mm, aktualizēta un tāda progresīva. Es domāju, ka jā. Pateicoties sociālajai un reģionālajai attīstībai, to ir iespējams paveikt. Protams, man tā pašā laikā ir pietiekami kritiski jāvērtē komisijas priekšlikums. 40 miljārdi paredzēti Connecting Europe instrumentam. Cik daudz naudas ir uh, paredzēts kohēzijas politikai, tur līdzekļi tiks samazināti, bet mums ir nepieciešams vairāk naudas, lai varētu finansēt struktūrālos izdevumus. Ir jābūt uh, tādam, uh, tādai uh, valsts un privāto līdzekļu kombinācijai. It sevišķi ņemot vērā, cik daudz uh, problēmu tagad Eiropas Savienībā ir sastopams gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā. Mums ir jāpalīdz nevien nabadzīgākajām valstīm, bet arī visām pārējām. Protams, ir. Um, uh, liels atšķirības starp reģioniem un jādomā par labāku līdzekļu pārdali. Kas tad ir teikts Eiropas līgumos? Ir nepieciešams veicināt izaugsmi un ir uh, jāpasniedz uh, palīdzīgi roku tām valstīm, kas uh, klibo nopakaļ uz pārējām. Ir uh, tādas jomas, kurās ir uh, ļoti liels potenciāls, un tas ir jāizmanto līdz pēdējam. Uh, Tālāk, eh, griestu noteikšana lauksaimniecībā. Es eh, varu papildināt Ungārijas ministrs teikto. Komisija teica, ka to vajadzētu noteikt 2,5% apmērā no IKP. Mēs uzskatām, ka šo slieksni īstenībā vajadzētu pazemināt, lai radītu eh, izdevīgākus spēles noteikumus un godīgāku līdzekļu sadala dažādos reģionos. Tika arī izstrādāt dokumenti par daudzgadu finanšu schēmu, un es Itālijas parlamentā arī aizstāvēju šo pozīciju. Paldies, Hatsona kungs no Zviedrijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti lakoniski. Daži vārdi par daudzgadu finanšu sēmu un par to, kā mēs par to runājam e, Zviedrijas parlamentā. Īstenībā nevienmēr to visu varam uh, vērtēt pietiekam jūsmīgi. Es jums gribēju pateikt, ka Zviedrijas parlamentā mēs uh, visi esam vienas prātis par galvenajiem principiem. Protams, runājot par detaļām, šeit ir viedokļu šķelšanās. Jā. Mēs negribam samazināt budžetu bet ir jābūt spēcīgai, veiksmīgai kohēzijas politikai. Ja mēs runājam par budžeta attīstību, mēs esam visai atturīgi. Mēs vēlamies modernizēt budžetu. Un to teica gandrīz visi iepriekšējie runātāji ka vajadzētu veidot tādu budžetu, kas palīdzētu atbalstīt darba vietas radošas un uh, eh, izaugsmu veicinošas iniciatīvas. Protams, jāuzlabo infrastruktūras, bet tas viss ir iespējams tikai modernizējot budžetu, pārdalot līdzekļus, pārstruktūrējot to, ietaupot un pārvaldot budžetu daudz efektīvākā veidā. Ir jāpadomā par jaunu, inovatīvu budžeta politiku. Uh, Daži teica, ka Eiropas uh, Savienības budžets nav tik ļoti pieaudzis apjomā kā dalību valstu budžeti. Nu, mēs te varam runāt par dažādiem budžetiem, par pašvaldību, reģionu, valstu budžetiem. Ir jāņem vērā tas, ka budžets zināmā vērā ir arī kā tāds lakmusa papīrs, kas atspoguļo to, kas notiek valstīs. Jāizdod daudz naudas sociālajā jomā, izglītībā, veselības aprūpē. Šajās jomās dalību valstīm ir jāpild savu uzdevumu, un bez attiecīga budžeta to nav iespējams veikt. Es gribēju teikt, ka, nu, varbūt tas īsti ar to nav saistīts, bet Eiropas Savienība nekad neizkļūs no finanšu krīzes, ja mūsu politika būs tikai vērsta uz taupību. Un šī taupības politika citus skar daudz sāpīgāk nekā pārējos. Jāņem vērā, ka ir grūti laiki un mēs nevaram jokot. Mums ir nepieciešams daudz spēcīgāks budžets un. Eiropas Savienībai īstenībā tagad ir arī klāt nākuši jauni uzdevumi, un tie, protams, ir jāfinansē. Un, ja jums ir jāveic jauni uzdevumi, nedrīkst domāt, ka jūs tagad varat uh, atstāt novērtā visus uh, vecos pienākumus. Tādēļ budžets ir jāmodernizē. Paldies! Thank you very much. Mr. Adrians Severins. Paldies, Adrians Severins, Severins Eiropas parlamenta. Uh, Deputāts, lūdzu, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka mēs visi esam viensprātis. Kohēzijas politika ir gan dalību valstu, gan ES ambīciju sastāvdaļa. Mums jāparūpējas par sociālo un ekonomisko drošību. Tādēļ pilnīgi jebkurai dalību valstī bez izņēmuma ir jāparūpēs par to, lai uh, sociālā kohezijā, uh, sociālā uh, teritoriālā un ekonomiskā kohēzija īstenotos Eiropas Savienībā, un tas ir svarīgi gan ES kopumā, gan katrai atsevišķai dalību valstī individuāli. Gribēju pateikt, ka kohēzijas politikas uh, budžetam vienmēr tiek uzbri, uzbrukts, un šeit mēģina visu laiku tikai nogriezt un nogriezt, nevis papildināt līdzekļus, un, diemžēl, tas kļūst par upuri arī populistiskiem uh, saucieniem. Domāju, ka eh, mūsdienu realitāte ir ļoti smagi skārusi kohēzijas finansējumu. Tas viss nāk tikai par ļaunu. Tālāk makroekonomiskie apstākļi, dalība valstu veiktspēja un uh, operatīvā rezerve. Uh, Kohēzijas politika tam visam tiek upurēta. Dalība valstis, kurām kohēzijas fonda līdzekļi ir nepieciešami visvairāk, un tās ir tās valstis, kurām ir lielas grūtības tieši makroekonomiskajā jomā. Un bez pietiekama finansējuma ir grūti īstenot veiksmīgus projektus. Tādēļ mums ir jāiekustina tāds mehānisms, kas dalībvalstīm palīdzēs nonākt pie līdzekļiem. Nevis uh, naudu visu laiku dot tikai tiem, uh, kam ir jau tā pietiekami. Ja mēs runājam par Connecting Europe instrumentu, tas ir labs piemērs. Eiropas komisija savā priekšlikumā grib eh, paredzēt 40 miljārdus šim eh, instrumentam un paņemt vēl 10 miljārdus no kohēzijas fonda. Bet ko tas nozīmē? Tās valstis, eh, kas saņēma visvairāk līdzekļus no kohēzijas fonda, visvairāk arī atdos tieši Connecting Europe instrumentam. Tādēļ mums ir jāņem vērā uh, ka nedrīkst pārkāpt normas, kas saistītas ar dalību valstu aploksnēm, un mēs negribam, lai kādi būtu lielāki zaudētāji tikai tādēļ, ka viņiem ir nepieciešams vairāk finansējumu, jo nav gana ar tur esošo administratīvo kapacitāti. Ņemot vērā attīstības līmeni un 2,5% no IKP Tas ir muļķīgi, tas nozīmē, ka finansējums tiks ļoti lielā mērā samazināts, solidaritātes princips nebūs ievērots, un tas īstenībā ir kohēzijas politikas kodols. Domāju, ka mēs visi par to varam vienoties. Paldies! Paldies, Jurkoviča kungs, kas vada budžeta komiteju Horvātijas parlamentā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, dargie kolēģi! Paldies eh, Eiropas eh, komisijai, parlamentam, Dānijas prezidentūram par to, ka jūs esat eh, tā pulējušies, lai izkopt labāku dialogu starp visām institūcijām. Protams, krīze mums ir sagādājusi daudz smagu mācību, bet mēs visi apzināmies, ka krīzi ir iespējams pārvarēt. Kā būvēt jaunu nākotni, pateicoties ciešākam dialogam, vienotībai, solidaritātei un uh, līdzīgām izmaksām. Tā būs jauna Eiropa. Horvātija atbalsta Eiropas Savienības centienus veicināt izaugsmu investīcijas un radīt jaunas darba vietas. Tādēļ komisijas priekšlikums par jauno daudzgadu finanšu schēmu ir labi pārdomāts un realistisks. Bija arī diskusijas par kohēzijas politiku un, protams, nedrīkstam aizmest arī kaimiņu valstu attiecību politiku. Bet, lai garantētu stabilitāti, ir jābūt arī atbalstam. Mēs turpināsim strādāt tādā garā savā valstī. Paldies par uzmanību. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Sidonia. Ja Sit Paldies. Nākošā runātāja ir Sidonija Jaģevecka no Eiropas parlamenta budžeta komitejas. Paldies, priekšsēdētāji. Mani kolēģi, kas strādā pie budžeta, mani rosināja runāt franču valodā, tomēr neesmu tam vēl gatava, varbūt nākošreiz tā būs. Un tādēļ runāšu poļu valodā. Dāmas un kungi, budžeta saglabāšanu pašreizējā līmenī un pašreizējās struktūras saglabāšana. Par to jau iepriekšējie runātāji izteicās, un uh, es neatkārtošu argumentus par to, ka budžets ir svarīgs izdaugsmas nodrošināšanai. Uh, Tā kā nav daudz laika manā rīcībā, runāšu par divām lietām, par kurām šobrīd, vēl, šodien vēl nav runāts. Proti, es uh, gribētu izmantot to, ka dalību valstu parlamentu kolēģi ir šeit. Es gribētu vērsties pie dalību valstu kolēģiem un pie Eiropas parlamentu kolēģiem, lūdzot sadarboties, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienības finansējums tiek izmantots pēc iespējas efektīvi Manā vēlēšana apgabalā es bieži vien apzinos, ka galvenais jautājums ir nevis tas, cik daudz vai cik maz naudas ir mūsu rīcībā, bet gan galvenais ir, kādi ir nosacījumi, kādi mehānismi pastāv naudas izlietojumam. Manuprāt, mēs neesam pietiekami daudz pie šiem jautājumiem strādājuši. Mums kopīgiem spēkiem būtu jāsamazina administrīvais sloks finansējumu saņēmējiem, lai varētu izmantot pieejamo finansējumu pēc iespējas efektīvi. Vēl viena uh, problēma, par ko mēs neesam runājuši vēl, bet uh, būtu vērts par to parunāt, ir tas, ka būtu jāizvērtē citi budžeta aspekti, cits finansējums, kas ir paredzēts budžetā, kas nāk par labu pilsoņiem ne tikai lauksaimniecības budžets vai kohēzijas budžets, bet gan izglītības finansējums, darbinieku mobilitāte. Vispār mobilitāte. Šeit summas ir mazākas, bet uh, šis finansējums tieši vai netieši veicina pilsoņu iespējas konkurēt darba tirgu un arī uh, justies piederīgiem Eiropai. Manuprāt, arī par šo finansējumu ir jārunā, tas jāuzsver. Un ja mēs runājam par uh, finansējumu saņēmēju skaitu, šis skaits ir ļoti ierobežots, bet mēs aiz lieliem budžeta finansējumiem nedrīkstam aizmirst uh, mazo Lena Andre no, no Portugāles parlamenta. Paldies arī es gribēju paust dažas piezīmes. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka arī Eiropas uh, ceļš tagad ir ērkšķiem kaisīts. Uh, un zināmā mērā krīze ir nedaudz stabilizējusies, bet dalība valsts joprojām cīnās ar lielām grūtībām. Taupības politika, diemžēl, nelabvēlīgi ir ietekmējusi tautsājumniecības attīstību, un, protams, tas nelabvēlīgi ietekmē arī pilsoņu dzīves uh, stilu, pilsoņu dzīves standartus. Mēs runājam arī par to, ka pilsoņi mums vairs neusticas un ka mēs arī pietiekam maz viņus atbalstām. Uh, To visu ņemot vērā, mums vajadzētu padomāt, vai Eiropas Savienībā nevajadzētu rīkoties koordinētāk un vai nevajadzētu domāt par spēcīgākiem instrumentiem. Domāju, ka tas ir svarīgāk nekā jau kad agrāk. Tāpat ir jārunā arī par solidaritāti. Eiropas Savienības budžets ir viens no tiem instrumentiem, kas varēs uh, veicināt gan izaugsmi, gan nodarbinātību. Komisija piedāvā attiecīgu politiku, kā to īstenot, uh, to iedzīvinot daudzgad finanšu schēmā. Uh, Un, protams, pateicoties budžetam, mēs varam atkal atjaunot um, Eiropas Savienības pilsoņu zudušo uzticību un uzlabot mobilitāti. Mēs uzskatām, ka komisija ir izvēlējusies pareizo ceļu un mums noteikti vajadzētu turpināt pūlēties, lai eh, izstrādātu inovatīvas un konstruktīvas politikas vadlīnijas. Protams, mums visiem ir jāapzinās, ka Eiropas Savienības budžets ir pārāk pieticīgs, lai patiešām varētu garantēt milzīgu ekonomisko izaugsmi. Un noslēgumā gribēju pateikt, ka mums nevajadzētu visu laiku runāt tikai par status quo saglabāšanu. Mēs arī nevaram visu laiku tikai klaigāt par nacionālajām interesēm un e, mēģināt sarīdīt neto maksātājus pret neto saņēmējiem un mēģināt renacionalizēt politikas jomas, jo arī neto maksātāji taču kaut ko saņem, viņiem kaut kas atlec no kohēzijas politikas un, protams, arī no daudzgad finanšu schēmas. Ir jāpadomā par ES budžeta reformu, ņemot vērā nākotnes izaicinājumus, jo bez kohēzijas nebūs konkurēt uh, šajā tik spēcīgi globalizētā pasaulē. Paldies! Henk Jan Ormel. Jans Ormels no Nīderlandes apakšpalātas parlamentā. Paldies, es kā Nīderlandes parlamenta deputāts pateicos par iespēju uzstāties Eiropas parlamentā par daudzgadu finanšu schēmu. Nīderlande uh, atbalsta Eiropas Savienību un uzskata, ka tikai kopīgiem spēkiem mēs varam stāties pretī globāliem izaicinājumiem. Mēs lepojamies par ar Eiropas sasniegumiem un ar to, ka mūsu komisāra Krēsa sēž arī šeit prezidijā. Bet mums ir jārisina problēmas ar vēsu prātu, jāizvērtē, kas jādara labāk kopīgiem spēkiem un kas jādara katrai atsevišķai dalībvalstī vai pat pašvaldībai, proti subsidiaritātes ietvaros. Mums ir uh, jābūt ļoti stingriem pret birokrātiju. Mēs aicinām barla, Eiropas parlamentu beidzot uh, atrisināt uh, problēmu, kas saistīta ar uh, to, ka katru mēnesi jūs dodaties uz Strasbūru. Kā tas saskan ar Eiropas ideāliem? Mēs aicinām komisiju samazināt administrācijas budžetu, uh, nevis to vēl palielināt mums ir kopīgi milzīgi izaicinājumi ārējās darbības dienests, Frontex, lauksaimniecība, enerģētika, klimata pārmaiņas. Protams, visam tam ir nepieciešams finansējums. Eiropa var darīt vairāk veidojot sinerģijas starp Eiropas Savienību un nacionālajiem budžetiem. Cenšo, cenšieties uh, rīkoties pēc iespējas efektīvi un šaujiet divus zaķus ar uh, vienu šāvienu. Eiropas izdevumi var palīdzēt ietaupīt līdzekļus nacionālā līmenī. Ir labāk, uh, vieglāk investēt, ja var redzēt, ka dalību valstīs var uh, mazāk investēt, kopīgi investējot kopīgo izaicinājumu pārvarēšanā. Tāpat ir nepieciešama lielāka caurskatāmība un kontrole, lai uh, garantētu izdevumu likumību. Diemžēl mums vēl nav nacionālās pārvaldības deklarācijas apstiprināts visās dalību valstīs. Mums ir jādomā par solidaritāti, subsidiaritāti un arī Eh, jāīsteno atbilstoši kontroli ar Nacionālās pārvaldības deklarāciju starpniecību. Spānijas kongresa eh, pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Spānijas parlaments ir apņēmības pilns turpināt Eiropas eh, integrācijas procesu un Eiropas Savienības uh, gāru atbalsta praktiski visas politiskās partijas mūsu parlamentā. Um, šobrīd uh, mēs apspriežam Eiropas Savienības budžetu un kā tas samērojams ar mērķiem, ar solidaritātes īstenošanu, ar izaugsmes uh, nodrošināšanu un labklājību visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Mūs satrauc trīs politikas. Pirmkārt, kopīgā lauksaimniecības politika, ko mēs eh, visiem spēkiem atbalstām. Mēs uzskatām, ka mums joprojām ir nepieciešama stipra un atbilstoši finansēta uh, lauksaimniecības politika. Uh, lai mēs varētu īstenot sākotnējos KLP mērķus un arī tai pašā laikā mums ir jāapzinās KLP daudz funkcionālais raksturs. Un sākotnēji ja šīs politikas mērķi sasauc ar citiem mērķiem, piemēram, iekšējā tirgus nostiprināšana, pārtiks piegāžu, uzturdrošība visiem pilsoņiem, vides aizsardzība un klimata pārmaiņu apkarošana. Neseni notikumi ir ietekmējuši sabiedrisko domu un uh, mums ir, mūs ir aicinājuši veicin, iz, izteikt uh, iebildi vai izpēc iebildi pret um, šo budžetu. Mums uh, ir uh, kohēzijas politika palīdzējusi izveidot infrastruktūru, kas ir mūsu labklājības uh, pamatā. Tādēļ Spānija atbalsta spēcīgu kohēzijas politiku, kas nāk par labu visām dalību valstīm. Tomēr ir uh, jātīsta tālāk kohēzijas politika un pilnībā jāizmanto tās potenciāls un arī ir jāvienkāršo uh, pārvaldības modelis lai nodrošinātu atbilstošu finansējuma izmantošanu un pārvaldību. Mēs nedrīkstam tāpat aizmirst pārējas reģionus. Ir jāparedz garantijas uh, šiem uh, reģioniem, lai nodrošinātu atbilstošu atbalstu, lai šie reģioni varētu konsolidēt savu pozīciju un kļūt par attīstītiem reģioniem. Uh, Tāpat es gribētu runāt arī par attīstī, zinātnes un inovāciju politiku. Ir jāmazina atšķirības starp dažādām dalību valstīm šajā jomā un ir jāstimulē visu valstu ekonomikas izaugsme. Tā, protams, ir, tas ir mērķis pats par sevi, ne tikai līdzekļu sadalīšanas kriterijs, jāatbalsta izcilības centri, stimulējot visas dalību valstis uh, censties uh, attīstīt šādus centrus. Un tāpat ir arī jāsniedz lielāks atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, piešķirot finansējumu. Es pateicos par šo iespēju tikties ar kolēģiem, tas mums palīdz labāk uh, Uh, izprast komisijas Eiropas parlamenta viedokli un tuvināt mūsu nostāju un nonākt pie vienošanās. Paldies! Austrijas uh, parlamenta pārstāvis. Herr Vorsitzender, ich habe heute. Priekšsēdētāji, es ļoti uzmanīgi klausījos citu runātāju izteikumos, un tad es domāju, kādu ceļu mēs ņemšu līdz uz Austriju, ko pastāstīšu deputātiem mūsu parlamentā. Es domāju, ir ļoti labi, ka mēs varam tikties ar Eiropas parlamenta deputātiem un kopīgi arī ar citu dalību valstu valdībām mēģinām eh, šo krīzi kaut kādā veidā atrisināt bet nevar būt tā, ka diskusijas par taupību notiek tikai dalību valstu parlamentos un izaugsmes un izdevumu politika par to diskutē tikai Eiropas līmenī. Ir jāparūpējas par labāku saskaņotību. Tā tad, kur mēs investēsim, kurās jomās investēt, tas jāpārdomā kopīgi. Eiropas politika vienmēr nozīmē investīciju politiku, bet, protams, ir jāņem vērā arī prioritātes. Daudz prioritātes ir ļoti uh, acīm redzamas. Austrijā mēs vienojāmies, ka mēs vēlamies veikt struktūrāls reformas izglītībā, izpētē, inovācijās, jo domājam, ka tās ir jomas, kuras ir ļoti dzīvotspējīgas nākotnē. Un mēs arī redzam pirmos eh, šo atziņu iedīgļus ES budžetā. Bet tam ir jātop skaidrāk iezīmētam. Tātad, kā Eiropas Savienība varēs ietaupīt, kurās jomās tiks uh, investēts vairāk, piemēram, izglītībā, inovācijās, izpētē, dažādos starpdisciplināros eh, sektoros, un kur mēs atkal ietaupīsim. Tādēļ ir jāparūpējas arī par šo starpdisciplināro pieeju, kas jau ir redzama vairākās budžeta kategorijās, lai mēs varam saprast, eh, ko mēs gribam darīt, kādu signālu mēs gribam raidīt un visu beidzot ir nepieciešama administrācijas reforma. Krūzes kundze jau teica, cik svarīga ir šī e-pārvaldība, un mums visiem ir jādodas atpakaļ uz mājām, stāstot par skaidriem priekšstatiem, kā samazināt birokrātiju, ko darīt Eiropas līmenī, lai mēs kopīgi varētu teikt, ka visi kopīgi plecu pie pleca gribam ieviest reformas, tajā pašā laikā garantējot izaugsmu un darba vietas. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Portugāles parlamentu pārstāvs Dārste Pašeko. Senhora. Senhor Presidente, caros colegas. Priekšsēdētāja kungs, kolēģis un kolēģi. Pašā sākumā gribēju uzsvērt, ka šīs dienas diskusijās mēs noteikti sapratīsim sekojošo. Proti, ka mēs par galvenajiem jautājumiem esam vienasprātis. Pirmām kārtām par to, ka Eiropas Savienībai ir jārada izaugsmi un nodarbinātību. Tas ir ļoti būtiski, arī strateģiski svarīgi. Un arī Eiropas Savienības galvenie pamatprincipi ir minēti līgumā, proti ekonomiskā attīstība un sociālā kohēzija. Ja mēs runājam par izaugsmes un nodarbinātības uh, uzplaukumu, tad ir jāparūpējas par attiecīgu finansiālo segumu, lai nerastos nekādas pretrunas. Un, protams, izaugsmē ir jānorisinās solidārā veidā, lai izaugsmas augļi būtu vienlīdzīgi sadalīti visās valstīs. Protams, jārunā arī par to, cik lielu lomu šeit spēlē kohēzijas politika, un tādēļ kohēzijas politikā mēs nedrīkstam atteikties no investīcijām. Investīcijas kohēzijā vismaz tāds iespējas tiek radīts, uh, nāk par labu ne tikai vienai Eiropas valstī, bet visai savienībai kopumā. Protams, Eiropas Savienībā pastāv atšķirības starp valstīm, un tās ir jāizskauž, lai mēs kā vienots kontinents būtu konkurētspējīgāki globālajā arēnā. Tikai konkurētspējīga Eiropas Savienība var kļūt par uzvarētāju. Ir jāinvestē infrastruktūrās eh, labākajos prātos cilvēku kapitālā. Tas nāks par labu pilnīgi visiem, un tieši tādēļ. Mēs uzskatām, ka izaugsmes un kohēzijas atbalstīšana ir vienas medaļas divas puses. Senora Jala Sender, deputāta al parlamentu. Jala Sender no Eiropas parlamenta sociālistu grupas. Liels paldies priekšsēdētāji. Man ir ļoti liels uh, prieks, ka ir uh, sagatavot sagatavot šī sanāksme par, par deputā, par daudzgad finanšu schēmu, ka varam uzklausīt uh, dalību valstu parlamentu pārstāvis un kopīgi strādāt pie svarīgākajiem jautājumiem. Manuprāt, uh, ir ļoti svarīgi domāt par izaugsmas un nodarbināt attīstības uh, Eiropas dimensiju. 311. Uh, pāns ir ļoti būtisks, ja mēs vēlamies uh, nodrošināt to, lai Eiropas Savienība būtu ekonomiski spēcīga, lai tā uh, sniegtu atbalstu visiem mūsu pilsoņiem mums ir uh, jāsaprot, ka svarīgi ir domāt par mobilitāti ļoti eh, žēl, ka ir eh, liela atšķirība starp tālajošiem mērķiem Eiropas Savienības līmenī un ļoti pieticīgajiem mērķiem eh, dalību valstu līmenī attiecībā uz mobilitāti, uz transportu. Ir jāinvestē transporta infrastruktūrā, lai stiprinātu ietekmētu Eiropas attīstību. Tad, kad notika vulkāna izvirdums uh, Islandē, vairāk kā nedēļa viss tika paralizēts, transports vairs nedarbojās un šāda sistība, situācija nedrīkst atkārtoties. Uh, mums ir nepieciešams Connecting Europe uh, instruments, lai uh, atgūtu 20 gadu laikā nokavēto transporta infrastruktūrā. Šobrīd mēs piedzīvojam krīzi, ir citas uh, ietekmīgas valstis - Ķīna, ASV, uh, kuras um, veids lielas investīcijas transporta infrastruktūrā. Un uh, Tādēļ mums ir jādomā par Eiropu, jādomā par sociālo un teritoriālo kohēziju, jālikvidē šķēršļi Eiropas dzelzceļu tīkla apvienošanai, lai veicinātu mobilitāti Eiropā. Tāpat jāinvestē ostās, lidostās, jādomā par daudz modāliem transporta veidiem. Un uh, jādomā par šiem jautājumiem visas Eiropas mērogā, jāveido transporta koridori, kas mums palīdz pārvarēt šķēršus, kas pastāv starp dalību valstīm. Ekonomikas attīstība tāpat arī palīdzēs mums uh, tieši šajā situācijā, kad tik ļoti nepieciešams jaunas darba vietas ir uh, jāliek akcents uz jauniem saziņas līdzekļiem, drošiem, uzticamiem, kvalitatīviem. Tas būs kā svīra, kas mums palīdzēs pārvarēt šķēršļus uh, un lai mēs varētu izkļūt no paralīzes un nebūtu mēs vairs atkarīgi no dažādiem vulkāna izvirdumiem. Tagad uh, Ungārijas Nacionālās asamblējas pārstāvja. Köszönjük a lehetőséget és a meg... Paldies! godātie klātesošie. Esmu ļoti pateicīgs par uzaicinājumu piedalīties diskusijās. Gribēju bilst dažus vārdus par kohēzijas politiku, bet negribu atkārtot jau iepriekš paustās domas. Tādēļ runāšu tieši par sociālo kohēziju. Es uh, atsaukšos uz Vaita kunga teikto. Vai Eiropas uh, pilsoņi uzticas Eiropas Savienībai, kad krīzes laikos Eiropas Savienība nav gatava pati taupīt? Tā tad kā mēs varam pieprasīt vairāk iemaksas no Eiropas Savienības pilsoņiem ES budžetā, vai mēs varam prognozēt, ka pilsoņi no tiem reģioniem, kas visvairāk cieš no krīzes, uh, dos vairāk naudas ES, uh, tajā pašā laikā, kad ES viņiem vairs nav gatava palīdzēt. Un īstenībā šie pilsoņi kādreiz bija sajūsmināti par Eiropas ideju, un viņi jau ir nesuši ļoti smagus upurus, lai pilnveidot Eiropas integrāciju. Mēs redzējām, eh, ka vieni ir zaudējuši, un citi ir eh, kļuvuši par uzvarētājiem. Tas man nav paprātām un visiem Ungārijas pilsoņiem nav paprātām, ka kohēzijas politikai atvēlētie līdzekļi tiek samazināti, jo tie, kas cieš, tāpat eh, cietīs vēl vairāk. Ja Eiropas Savienības budžets būs zemāks, tad šie cilvēki saņems vēl mazāk. Un, protams, ja liela sabiedrības daļa ir vīlusies, tas ļaus tikai plaukt eh, labēji ekstrēmajiem spēkiem, un tad Eiropas Savienība piedzīvos ne tikai finanšu krīzi, bet arī sociālo krīzi, un tā būs daudz smagāka. Tad mums vajadzēs cīnīties pret uh, labēji ekstrēmistiski noskaņotajām kustībām. Mums ir daudz vieglāk tagad uh, iekarot atpakaļ pilsoņu uzticību un viņu sirdis, nevis pēc tam mēģināt viņu uzticību uh, vai viņus atvilkt atpakaļ pie mums no labējā, uh, labējo ekstrēmistu spārna. Un, protams, mēs uzskatām, ka līdzekļu samazinājums nav pieņemams. 20% mīnus 20% fondos Arī eh, Latvija ir cietusi. Ungārija joprojām ir Eiropas Savienības sabiedrotā, bet mēs uzskatām, ka Danutai Hudnerē bija taisnība, kad viņa uzsvēra kohēzijas politikas nozīmīgumu. Paldies! Paldies, Edita Hercog, Eiropas parlamenta deputāte no Sociālas demokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, tā bija lieliska doma organizēt šo konferenci. Es runāju kā referente. Mm, atzinumam de, par DFS Rūpniecības komitejā Eiropas parlamentā. Sākšu ar savu mīļāko citātu. Citāts ir tāds. Nekas tev nedod tik daudz cerību dzīvē, kā pirmie 20, pirmās 24 diētas stundas. Pēc tam, pēc pirmiem 24 stundām, tu saproti, ka pārstājot ēst, tu nesasniegs neko tālu nākotnē. Tev nepietiek uh, die, diētas ievērošanai tikai nēst, tev ir arī jāsporto. Pēdējos divus gadus Eiropā ieturam diētu. Sācis pienācis pēdējais brīdis runāt par sportu. Sports nozīmē vismaz trīs parametri rūpniecībā. Pirmkārt, savienots enerģētikas un informācijas tehnoloģijas sektors Eiropā. Un nevis vecmodīgs vakardienas sektors, nē, mums ir nepieciešams uz nākotni vērsts informācija tehnoloģija un interkonekcijas, starpkonekcijas sektors. Otrs sports, kas mums jādara, zinātne, attīstība, inovācija. ISO 2020 Eiropas parlamentā dažādās frakcijas atbalstīs šādu sporta veidu. Par šo jautājumu šonadēļ noritēja konference, kurā skaidri izskanēja, ka zinātniskā ekscelence kopā ar tehnoloģisko ekscelenci un tehnoloģiju ieviešanu ir pamats nākotnes tehnoloģijām. Es domāju, tas mums jāatceras tad, kad mēs šo sporta veidu piekopsim. Mums ir nepieciešama kosmosa politika, Galileo, ITER, atjaunīgie energoavoti. Trešais sporta veids, kas vajadzīgs ir rūpniecības politika Eiropai. Šai politikai jābūt tādai, lai būtu ražošana Eiropā, jo otrais inovācijas vilnis un know-how nāk no šīs te eh, ražošanas eh, jomas kurai jāiegulda zināma budžeta daļa. Ir nepieciešama arī jauna MVU politika. Mazajiem un vidējiem or, uh, uzņēmumiem jāsaņem atbalsts visās Eiropas Savienības dalību valstīs, vecajās un jaunajās. Un visbeidzot, priekšsādātāji, piekrītu tiem runātājiem, kas saka, ka mums ir nepieciešama Eiropa, bet Eiropa visiem. Mēs, Eiropas socialisti, ne kādā gadījumā nepiekrītam tam, ka makroekonomiskos izaicinājumus mēs varam atrisināt sankcionējot kohēzijas politiku. Tas nenotiks. Es domāju, ka mēs vēlamies digitalizāciju visiem, enerģētiku visiem un Eiropu visiem. Tas mums ir jāpanāk. Thank you. Paldies. Jācek Zarjušs Volskis, Eiropas parlamenta deputāts no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu runāt par divām lietām. Pirmkārt, par budžeta ap apjomu budžets ir mazs plāns, bet pastāv arī otrs paralēlais budžets, kas ļoti devīgs salīdzinoši. Un mēs redzam arī divu līmeņu solidaritāti. Viens ir 27 dalību valstīs, tas ir 1% no IKP, un Eirozonas 17 valstīs, kurā ir visādi glābšanas fondi, IFSF, Eiropas uh, soc, uh, investīcija bankas ieguldījumi un tā tālāk. Un daudz un dažādas citādas palīdzības programmas. Tas ir 3 triljonu apjomā. Uh, kas ir lielāks nekā agrāk bija, kad bija viens triljons. Mēs uzskatām, ka š ir divu līmeņu Eiropa. Es jau nesaku, ka tas ir slikti, taču es gribu teikt, ka uh, mēs šeit uh, aizstāvam kohēzijas politiku, bet tas ir ļoti maz. Septiņu gadu laikā 27 dalību valstīm ir prasa tikpat daudz līdzekļu, cik palīdzības tiks sniegts Grieķijai. Otrakārt, šī ir otrā konferences, otrais uzstājos, un otrais man jārunā par ārējo dimensiju šajā budžetā, kas pilnībā ignorēta. Ir nepieciešams investīcijas arī tur. Neaizmirs neaizmirsīsim, ka strādājam nevis uz salas, bet globālā pasaulē. Mums apkārt atrodas citas valstis. Ārējās darbībās investējot, mēs saņemsim materiālu atdevi, mieru un drošību pasaulē. Tās būs mūsu dividendes. Tāpat arī kaimiņa attiecību. Uh, Politika, ja mums būs veiksmīga, mēs saņemsim daudz un dažādas vērtības un demokrātiju, kas izturos no Eiropas Savienības uz kaimiņu valstīm. Uh, Par 30% septiņgadu laikā ir pieaudzis ieguldījums ārējā, budžeta ārējā sadaļā. 2014. gadā šis līdzekļu ieguldījums būs mazāks nekā 2013. gadā. Un sep nākamo septiņu gadu laikā pieaugums būs 10%. Tas ir ļoti maz. Mēs runājam par globālo Eiropu, par līderu pasaulē un tā tālāk. Bet Šī politika ir pašos pamatos struktūrāli nepietiekami finansēta. Tas ir bīstami. Es domāju, ka drošība ir svarīgāka nekā labklājība. Kāds būs ekonomiskās sekas, ja būs nestabils kaimiņu valstis, ja būs daudz un dažādas uh, svārstības naftas cenās. Tas būs daudz ļaunāk nekā viena IKP procentu ieguldīšana uh, ārējā politikā. Es domāju, ka ārpolitikas finansēšanai ir jābūt darba kārtībā, un tā nav iekļaut darba kārtībā. Mēs, tā nav nekāda labdarība, tā nav arī pārmērīga ambiciozitāte. Tas ir ļoti saprātīgs pieņēmums, ka nepieciešams investēt ārpolitikā. Paldies, Karvaljo kundze, e, Tautas partijas pārstāv no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! godātie ministri, dalību valstu parlamentārieši, kolēģi, dāmas un kungi. Gribu uzsvērt, cik svarīgi ir veidot sinerģiju un savstarpēji papildināt Eiropas Savienības budžetu un dažādos fondus uh, un papildināt tos arī ar dalību valsts centieniem. Es esmu referente programmā Horizons 2020. Varums no jums zinās, kas tā pa programmu, tā ir ietvaru programma zinātnē un pētniecībā Eiropas Savienībā. Gribu minēt piemēru no šīs jomas zinātne un pētniecība. Īpaša uzmanība šajā jomā ir jāpievērš uh, savstarpējai papildinājumībai starp horizontu 2020 un dažādiem nacionāliem reģionāliem Eiropas fondiem. Mums ir ļoti liela izaicinājuma šajā jomā. Tie pēc savas dabas ir tādi, ka mums ir nepieciešama kritiskā masa un dažādi ļoti sarežģīti iekārtu izmantošana. Tas ir, eh, ir jāizmanto pats labākais, kas Eiropā ir. Uh, sarežģītības un finansējuma līmenis ir tik liels, ka mums ir visiem jāpieliek šeit savu roku un nepieciešams piesaistīt vairākus fondus, tādējādi stiprinot tiltus, kas sasaista dažādos fondus. Piemēram, Horizons 2020 un struktūra fondi ir jāveido tā, lai tie stiprinātu viens otru, veidojot sinerģiju. No Horizonta 2020 struktūra fondi var tikt izmantot augšējā līmenī var tikt izmantot infrastruktūru stiprināšanai. Zemākajā līmenī šie struktūra fondi var palīdzēt ieviest dažādus izgudrojumus tirgū, piemēram, finansējot demonstrācijas pilotu fāzē, novēršot arī dažādas barjeras, kas vēl pastāv agrīnā um, izgudrojuma ieviešanā tirgū. Es domāju, ka fondi šāda veida pētniecības rezultātu ieviešanai tirgu ir jāpalielina. Mums ir nepieciešama vienkārši noteikumi, lai būtu šī sinerģija. Tāpat arī visiem noteikumiem jābūt ir konsekventiem. Ir nepieciešams koordināt prioritāšu definēšanas procesu un mērķu definēšanu. Tādēļ būtu ļoti svarīgi strādāt visiem kopā. Eiropas iestādēs, uh, sadarboties dažādām nodaļām un departamentiem, kas nodarbojas ar dažādām programmām un fondiem. Tāpat nepieciešama sadarbības starp Eiropas Savienības dalību valstīm un iestādēm, tikai tā radīsies labākās programmas Eiropas nākotnē. Paldies! Paldies! Still, uh, Ir vēl pieteikšies trīs runātāji. Šie trīs jau izteicās šorīt no rīta. Domāju, ka varam atļauties dot viņam vārdu arī tagad, taču es gribētu tiešām lūgt nerunāt ilgāk kā vienu minūti katram. Pirmais runā Secika kungs, Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs, Čehijas senātā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vesela virkne runātāju izteica atbalstu kohēzijas politikai. Čehijas parlamenta augšpalāta uzskata kohēzijas politiku par vienu no svarīgākajiem punktiem šajās debatēs par budžetu. Minēšu divas detaļas. Čehijas senāts nevēlas, lai tiktu radīta 5% rezerve. Tā mūsuprāt būtu iespēja izvirzīt ļoti zemus mērķus kohēzijas politikā. Otrakārt, dažādu noteikumu izvirzīšana reizēm var radīt milzīgas problēmas no subsidiritātes viedokļa. Kohēzijas politika ir ļoti būtiska politika, bet to nedrīkst izmantot ļaunprātīgi. Kohēzijas politika ir jāpalīdz ģenerēt attīstību atpalikušos reģionos. Kohēzijas finansējums nav pastāvīgs barojums, kas varētu veicināt uh, slinkumu un pašapmierinātību. Paldies! Kosta Neveša kungs no Portugāles parlamenta. Vienu minūtu, lūdzu. Brigāts, nu... Paldies, priekšsēdētāji. Viens minūtes laikā gribēju pateikt sekojošo. Visā visumā mēs atbalstām Eiropas komisijas priekšlikumu, kurā tiek runāts par uh, daudzgad finanšu schēmu. Bet mēs esam noraizējušies par iespējamiem saīsinājumiem eh, lauksaimniecības un kohēzijas politikas budžetā. Īstenībā tie ir, tie, tās ir tās politikas jomas, budžeta samazinājums, kurās vissmagāk tieši atsauksies uz vietas dalību valstīs. Kohēzija nav tikai tāda definīcija, īstenībā tā ir atrunāta arī līgumos. Paldies, Žozemanos Fernandes. Žozē Manuels Fernandes no ETP grupas Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs debats tikai vēlreiz nostiprināja manu pārliecību, ka runājot par KLP un kohēzijas politiku ir jāatrod uh, pareizā metodika. Eiropas parlaments nevēlas, lai līdzekļi tiktu samazināti. Mums ir jāaizstāv šis budžets šīm politikas jomām. Un, protams, mums ir jāparūpējas par citu politisko prioritāšu īstenošanu, kas ir minēts 2020. gada stratēģijā. Te ir formulēti pieci mērķi, kas ir jāsasniedz līdz 2020. gadam. Tika noteiktas arī septiņas darbības jomas, kas ir attiecīgi jāfinansē. Varbūt, ka es eh, šeit eh, nepiekrītu visam, kas izskanēja. Kohēzijas politika un lauksainiecības politikas īstenībā ir galvenās politikas jomas. Sirsnīgs paldies! Un tagad es aicināšu izteikties atkal šeit prezidijā sēdošos. Mums ir palikušas 15 minūtes, lai uh, eh, paneļrunātāji atbildētu uz izskanējušiem jautājumiem. Pirmais runās Rēmers Bēge, Eiropas parlamenta deputāts, viens no referentiem DFS jautājumos kopā ar Ivailo Kalfinu. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, es gribētu teikt, ka šī rīta un šo, šīs pēcpusdienas debatas rāda, ka pašu resursi, atmaksa, korekcijas mehānisms no vienas puses un izm budžeta tēriņi no otras puses ir jābalst uz Eiropas vērtībām un Eiropas stratēģiju 2020. Šo sasaisti Eiropas iestādes nedrīkst aizmirst, tām jābūt gatavām rast risinājums, kas ir jābalsta uz vienošanos par abām šīm pusēm. Protams, mums jāatrod līdzsvars starp solidaritāti, subsidiaritāti un budžeta disciplīnu. Tas ir absolūti nepieciešams. Lai modernizētu budžetu, dot lielāku ieguldījumu zinātnē un investīcijās, rastu investīcijas nākotnē, atrast jaunus eh, finansiālus, eh, jaunas finanšu iespējas, tas ir absolūti nepieciešams to, to, to visu darīt. No otras puses nedrīkstam aizmirst solidaritāti un to, ka ir nepieciešama enerģija un pārtikas uh, drošums, kas garantē Eiropas neatkarību. Es uh, piekrītu Zarjuša Šavorska kunga teiktajam par kopējo ārēju un drošības politiku, kas joprojām nav pietiekami finansēta. Gribētu vēl piebilst, ka Eiropas parlaments ir gatavs iesaistīties sarunās par risinājumu, un mēs esam gatavi to meklēt līdz šī gada beigām. Mēs negribam pārāk novilcināt šo procesu, e, jo tad arī nākotnē notiktu budžeta apguvas novilcināšanās dalību valstīs, un laicīgi netiktu izmaksāti maksājumi lieliem projektiem, kas dalību valstīm un reģioniem patiešām ir nepieciešami. Bet es gribu izteikt lielu lūgumu Dānijas prezidentūrai. Mēs augstu vērtējam eh, to procesu, kas iesākās Polijas prezidentūras laikā un turpinās jūsu prezidentūras laikā. Bet mēs no jums kaut ko arī gaidām. Tuvāko nedēļu laikā mēs ceram, ka Eiropas parlamentā rekomendācijas par sarunu lokiem, eh, kas būtu jāapspriež pirms jūnija Eiropadoms, tiktu ņemti vērā. Neglected. Šīs rekomendācijas nedrīkst aizmirst un atmest Es jūs negribu brīdināt vai biedēt. Taču pateikšu, ka ir piemēri no koplēmuma procedūras un piekrišanas procedūras par datu aizsardzību, par akta nolīgumu, par nolīgumu ar Marokas sveiniekiem, parāda, ka labāk ir runāt starp iestādēm laicīgi un nevis slēpjas uzrakstīt kaut kādu nolīgumu projektu un tad uzmest to uz galda. Tas iespējams varētu izraisīt zināmas reakcijas no parlamenta puses. Un pats galvenais, mēs zaudēsim laiku. Runājot par DFS, mēs runājam par parlamenta apstiprināšanu vai piekrišanu. Mēs runājam par koplēmumu 20, vairāk nekā 60 daudzgadējās programmās. Gribētu aicināt padomu ievērot šīs atšķirības. Piekrišana nozīmē, ka parlamentam ir jāsniedz piekrišana pirms Eiropadoma var vienprātīgi pieņemt kādu lēmumu. Tā ir, zinām, procedūra. Lūdzu! Daudzgadu programmas, kā jau teicu, ir balstīts uz koplēmumu procedūru. Ja tas tiks piemirsts, tad es gribētu likt jau tagad Eiropas komisijai aiz auss, ka tai ir jābūt par līgumu sargu. Un kā līgumu sargam, tai, tas ir ļoti skaidri jāparāda, ka šāda ir procedūra. Nevar iedomāties vienošanos par izdevumiem, ja nenotiks nekāda lēmuma pieņemšana par pašu resursiem. Mums ir jārīkojas saskaņā ar līguma pantu un garu vienmēr, un nevis tikai tad, kad mums tas izdevīgi. Tas ir atkal kārtējais aicinājums dalību valstīm, mm, ne jau visām, bet dažām, kuras joprojām vilcinās ar līguma atbalstīšanu. Itāļu kolēģis Giuliolo izteicās par elastību, jo sarežģītāki ir skaitļi, jo lielāka elastība ir nepieciešama DFS un ikgadējās budžeta procedūrās. Es domāju, ka parlamentam tas ir ļoti svarīgi. Jautājums ir tāds, ko mēs darīsim ar neizmantotajiem uh, naudas līdzekļiem? Ikgadējā budžetā šī nauda nokļūst īpašā fondā un pēc, par to tiek runāts pēc tam nākamajā periodā. Uh, ir nepieciešams tik daudz elastības, lai mums ir nepiecie, lai mēs varētu izmantot šos līdzekļus vajadzības gadījumā. IKT budžeta procedūrā nevienmēr par to tiek pietiekam daudz runāts starp parlamentu un padomu. Šodien ļoti daudzi runāja par kohēziju, daudzi par lauksaimniecību, bet netik daudzi runāja par to, ka vajadzētu mazāk naudas tērēt padomē. Bet mēs, protams, zinām, kā notiek šī te budžeta veidošana. Nerunāsim tikai par budžeta samazinājumu par 100 miljardiem eiro. Mums ir jārunā par papildus vērtību, par izaugsmi, par darba vietām, par programmu kvalitāti, par noteikumiem, kas jāizvirza konkrētām, precīzām programmām dalībvalstīs. Varbūt mums ir nepieciešams kaut ko vairāk darīt jauniešu bezdarba novēršanai vai zinātnes attīstībai MVU atbalstam. Un Man ir jāizsaka nožēla par to, ka Eiropas komisija pietiekami nav atbildējusi uz nepieciešamību vienkāršot noteikumus tādās jomās kā lauksaimniecība, kohēzijas politikas priekšlikumu un tā tālāk. Šis uzdevums vēl tai jārisina. Papildus birokrātiskais sloks 15-20% apjomā nav nekas, ar ko mēs varētu lepoties. Priekšsēdētāji, noslēgumā Es domāju, ka mēs visi gribam sinerģijas starp Eiropas budžetu un dalībvalstu budžetiem. Šī konference, tāpat kā dažas citas par Eiropas pusgadu, parāda, ka parlamentu priekšsēdētājiem iespējams ir jāatrod laiks, plānojot savu darbu kārtību gada laikā, lai satiktos. vajadzētu būt vairāk šādām te tikšanās reizēm, jo tas ir labs veids, kā veidot Eiropas publiskās debatas, kuras varētu pamatoties uz parlamentāriešu debatēm un sarunām, kas ir atklātas visiem un nevis kādām slepenām sarunām kuluāros vai zālēs. Vēlreiz gribētu teikt, ka ja ne, nu, nebūs vienošanās par DFS, tātad 2013. gada griezti paliks spēkā Tā ne, nebūs nekāda krīze, tie vienkārši būs citi skaitļi. Eiropas parlaments nerunās ne par kādiem skaitļiem, kas būs zemāki par uh, sākotnējo komisijas projektu. Paldies! Paldies tagad īrijas parlamenta vārdā Vale, Vaita kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs. Rēmers Bēga lieliski izdarīja kopsavilkumu par debatēm, kas notika šo pēcpusdienu. Es varu vienīgi piekrist daudz kam no tā, ko viņš teica. Manuprāt, viņš izteicās ļoti skaidru un nepārprotam. Priekšsēdētāji, man personiski šīs debats likās ārkārtīgi bagātīgas. Es ar tām aizbraukšu pilns dažādu iespaidu. Mēs šeit runājam par dažādām ambīcijām un plāniem. Es domāju, ka tos varēja just vējojam šajā zālē. Šobrīd grūti paredzēt, kā visus šos plānus varēs īstenot, vai vismaz lielā daļā īstenot ja mēs samazināsim budžetu, tas diez vai būs iespējams. Es domāju, ka fakti liecina par to, ka ambīcijas, kas šodien izskanē šajā zālē, ja mēs vēlamies, lai tās tiktu īstenotas, tad mēs nevaram runāt par finansējumu samazinājumu. Tas nebūtu iespējams. Arī es pamanīju, ka Maz cilvēku šeit vispār izteicās par to, ka vajadzētu mazākus līdzekļus budžeta izdevumu daļā. Es zinu, mēs visi esam politiķi, un tas nav mūsu dabā pārāk taupīt līdzekļus, kad mēs runājam. Kā Bēgskungs teica, tomēr ir ļoti svarīgi visiem saprast, ka mums ir daudz un dažādi uzdevumi. Un ir nepieciešams uh, strādāt tā, lai šī vienādojuma abas puses tomēr būtu saskaņotas, proti ieņēmumi un izdevumi. Mūsu elektorātam ir jāskaidro ne tikai visi šie parametri, bet arī jāaizstāv tas, kāpēc ir nepieciešams šāds izdevuma līmenis. Jo gal galā tie būs cilvēki, kas pieņems lēmumus, ievēlot dažādus savus pārstāvus un maksājot nodokļus. Priekšsēdētāji vispilgtākie iespējas šīs pēcpusdienas sēdē man ir šādi. Pirmkārt, šeit tika runāts par diētu un sportu, ka tie viens otru papildina, tā teica viena runātāja. Oi, manā valstī ir ļoti liela pieredze ar šo diētu, varbūt nav pietiekami sportots. Ja mēs savu politiku uzlabotu tā, lai tiktu apvienot šie abi aspekti, tad es domāju, no diētas pasākumiem drīz varētu atteikties un vairāk sportot. Otrs spilgtais iespējas solidaritāti, ko pieminēja ļoti, ļoti daudz kā jēdzienu. Es domāju, ka uh, tas bija tāds kā sarkanais pavadiens. Dažos jautājumos šī solidaritāte man tiešām aizkustināja, piemēram, runājot par kohēzijas fondu. Viens pēc otra runātāji ļoti pamatoti skaidroja solidaritātes nepieciešamību. Šīs balsis, kas sauc pēc kohēzijas fonda paturēšanas un solidaritātes ieviešanas, noteikti tiks sadzirdētas Es domāju, ka debats par solidaritāti patiešām ir gandrīz vai centrālās. Priekšsēdētāji nobeigumā grib teikt, ka Dānijas prezidentūra tiešām sakāms lielais paldies par darbu, sagatavot šo konferenci. Tas būs liels ieguldījums DFS tapšanā šī konference. Esmu pārliecināts, ka Kipras prezidentūra turpinās šo te iepriekšējo prezidentūru uzsākto iniciatīvu Mēs visi ceram, ka līdz šī gada beigām jau nonāksim pie kāda taustām rezultāta. Protams, ka būs ļoti daudz darba vēl jādara. Pēc tam nākamā prezidentūra pēc Kipras būs īrijas prezidentūra, un es domāju, ka mēs jau varēsim strādāt, izējot no kādiem konkrētiem rezultātiem. Sirsnīgs paldies visiem debašu dalībniekiem, un es gribu novēlēt veiksmi šo debašu turpināšanā. Paldies! Krūzes kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Par kohēzijas jautājumiem šeit tika ļoti daudz runāts. Taču ir sasaiste starp stratēģiju Eiropa 2020, eh, hor horizons un kohēzijas fondiem. Zinātne un pētniecība ir mūsu priekšlikumu vidū, gan runājot par kohēziju, gan par reģionālo attīstību bet saskaņotības starp dažādām programmām ir absolūti būtiska, jo tā var veikt, veidot sinerģiju un vairot šo programmu, pastiprināt šo programmu ietekmi. Ja šīs programmas kombinējas pareizā veidā, tad mēs šādu rezultātu panāksim. Tāpat laikā. Par neizmantotajiem līdzekļiem es piekrītu tam, kas tik šeit teikts. Jau iepriekšējā komisijā, kad man bija cits portfels, cita joma manā pārziņā, man bija pieredze ar neizmantotiem budžeta līdzekļiem. Toreiz mēs pieņēmām pozīciju, kuru atbalstīja visas iesaistītās puses. Proti, tie bija simti, simti miljoni eiro, nevis kāda tējas nauda. Šī nauda tika ieguldīta izaugsmē un infrastruktūrā. Tikai viena trešā daļa līdzekļu tika izmantota. Dalību valstis deva priekšroku citam risinājumam. Tās ir investīcijas infrastruktūrās, tās ir investīcijas nākotnē. Mēs, mēs vēl uzklausīsim Mariju Šefčoviču. Eiropas komisija var apgalvot, ka mēs ir taupām līdzekļus, mēs samazinām darbinieku skaitu par 5%, mēs nekādā gadījumā nevaram tikt vainoti taupības pasākumu neieviešanā. Man ļoti patīk piemēri. Tas ir labs veids, kā es atceros uh, konferences no piemēriem. Tāpēc arī es gribu minēt piemēru. Ja mēs runājam par zinātni un pētniecību, tad šīs konferences laikā apmēram 500 jauni zinātnes raksti tiek, tiks publicēti. Tas, es runāju tikai par šīs pēcpusdienas sēdi. 5000 zinātnisku rakstu. Mums ir jānodrošina tas, lai mūsu studentiem un pētniekiem būtu piekļuvi šiem rakstiem. Mūsu studenti un jaunieši ir labākās investīcijas jauno pieeju radīšanā mūsu ekonomikā. Šobrīd mums ir vislabāk savienotās universitātes un zinātnes centri. Tām ir ātrgaitas interneta savienojums, kas ir daudzkārt ātrāks nekā jebkurš iepriekšējais. Šeit daži runātāji teica, ka mēs neesam pietiekami ambiciozi stratēģija 2020. Taisnība daudzās jomās mēs to neesam, bet augsta līmeņu un plaša mēroga sadarbība zinātnē un pētniecībā ir viens veids, kas palīdzēs mums to nodrošināt. Un vēl pēdējais piemērs priekšsēdētāji. Tās saistās ar informāciju veselības jomā. Es jau šeit runāju par potenciālo sadarbību finanšu ministru vidu un veselības ministru vidu. Ja mums būs izolēts informācija tehnoloģijas sistēmas, uh, tad tās ir jāpiešķir arī pacientiem, lai pacients varētu saņemt uh, informāciju internetā. Tas varētu būtībā paveikt īstu revolūciju zinātnē, lai to izdarītu, mums nav jāpārkāp nekādas reformas datu aizsardzības jomā. Vienīgais, kas mums jāizdara, ir jāizveido digitālās ātrgaitas sas saskarsmes eh, tīkli, un ir nepieciešama šī te eh, datorprogrammatūra un iekārtas. Atcerieties, ka nākotne sākas šo pēcpusdienu, un nākotne ir tas svarīgākais, kur mums jāiegūda. Paldies! Mikolais Dobkiļievičs. Not foreign, not so foreign, European, Sorry, but European. never mind. <coughs> Ministrs no Polijas, lūdzu. Man ir divas piezīmes. Pirmajām kārtām gribēju uzteikt prezidentūru, parlamentu un komisiju par uh, konferences organizēšanu Domāju, jūs veicāt izcilu uzdevumu. Mēs a, tagad a, vedam sarunas un vēl īsti nezinām, vai varēsim ievērot a, nosprausto grafiku un vai uh, iznākums būs pieņemams visiem, bet tas uh, izšķirīgais pārbaudas brīdis pienāks uh, kuru katru mirkli. Domāju, ka šodienas fórums ir bijis ļoti bagātinošs un Dalību valstīm bija iespēja uzklausīt dažādas viedokļus un ir ļoti jauki, ka kohēzijas atbalstītāji bija tik um, mobilizēti šodien, tā tad uh, mēs te varam runāt par patiesu kohēziju šajā zālē, bet biju vīlies, ka tā sauktie neto maksātāji šodien bija tik klusi. Uh, es esmu norūpējies. Ko tad tas īsti nozīmē? Vai nu viņi uh, piekrita mūsu argumentiem, es ceru, ka tā bija, bet nu nesmu tik naivs. Varbūt viņi klusēja tādēļ, ka viņi kaut kur citur grib apspriesties par šiem lielajiem cipariem un darīt to tādā brīdī, kad uh, būs jāpieņem galvenais lēmums. Es noteikti gribēju uh, uzteikt eh, Dānijas prezidentūras eh, iniciatīvu debašu organizēšanā. Domāju, šis pasākums ir bijis ļoti bagātinošs un vērtīgs visiem iesaistītajiem. Otra piezīme. Bija ļoti saistoši uzklausīt dažādas eh, viedokļus, un diskusijas par DFS ir eh, kļuvušas daudz savādākas pēdējā pusgada laikā. Pilnīgi jebkurš, kurš izteicās, teica, ka ir jābalstās uz uh, trim vaļiem, tātad investīcijām, izaugsmu un darba vietām. Domāju, ka šī domāšanas paradigma maiņa arī ir nākus par labu. Un Tika teikts, ka šis varētu būt visai veiksmīgs priekšlikums, bet ne jau ideālais priekšlikums. Noteikti ir uh, tas vēl vairāk jānoslīpē. Es ļoti labi atceros, ka pagājušā gada jūnijā diskusijās vairāk tika runāts par konkrētiem skaitļiem, par konsolidāciju un uh, par konsolidāciju pretstatā naudas tērēšanai. Ir ļoti jauki, ka šodien esam nonākuši pie citiem pamatprincipiem eh, apspriežoties par daudzgadu finanšu schēmu. Liels paldies visiem dalībniekiem un ar nepacietību gaidīšu nākamo konferenci, kas norisināsies Kipras prezidentūras laikā. Merci beaucoup. Donc, euh, voilà, on a fini. Liels paldies. Esam beiguši otro apaļā galda diskusiju šajā konferencē. Liels paldies par uh, jūsu palīdzību. Uh, mēs gandrīz esam ievērojuši atvēlēto laiku, pārsniedzām to tikai par četrām minūtēm. Un tagad lūdzu noslēguma uh, daļā šeit. Uh, pie prezidija galda nākt um, uh, Šefkoviča kungam, komisijas viceprezidentam, Alanam Lamasūram, Eiropas parlamenta budžeta komitejas priekšsētātājiem un Nikolajam Vamenam, Dānijas prezidentūras pārstāvim, uh, Eiropas lietu ministram. Day, Mēs esam nenogustoši strādājuši visu dienu, bet, nu, vēl ir uh, jāpārkāp suņāstei. Gribu teikt, ka man ir ļoti liels prieks, ka varu sēdēt pie galda ar diviem draugiem. Pirmais ir komisijas vicepriekšsēdētājs Marus Šefkovičs, un otrs Eiropas parlamenta deputāts Alāns Lamasūrkungs. Un nu, tagad mēs gribētu padalīties savos iespaidos, pieskaroties uh, sarunām par DFS. Domāju, tā ir skaidra zīme. Mēs visi te sēžam smaidīdami. Komisija, parlaments, padome ir labā noskaņējumā, un es domāju, ka tik uh, pat uh, labā patīkamā gaisotnē mēs turpināsim sadarboties arī turpmāko dienu laikā. Un bez ilgas vilcināšanās došu vārdu Alanam Lamasūram. Un es gribēju viņu ar jums iepazīstināt, sakot, ka viņš ir viens no pieredzējušākiem Eiropas parlamenta deputātiem. Un Tad, kad mani iecēla par Eiropas lietu ministru, viens no pirmajiem parlamenta deputātiem bija Alans. Un viņš teica, ka polas prezidentūras laikā mēs uh, organizēsim ļoti labu konferenci, un jums, Dāņiem, ir jāuztais vēl viena konference. Es teicu, jā, es tev piekrītu. Tātad viņš ir šīs konferences idejas tēvs. Lūdzu, jums vārds. Merci, monsieur le président. Et... Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātais Nikolai, eh, komisijas viceprezident kungs, eh, dāmas un kungi, godātie deputāti, vēlējos pateikties Dānijas prezidentūrai, ka kopā ar Eiropas parlamentu un prezidentu Šulcu mēs organizējam šo konferenci pēc eh, Polijas poļu konferences un arī pateicos Eiropas komisijā par ieguldījumu uh, konferences norise. Es pateicos deputātiem, kur ir mērojuši tālu ceļu, lai piedalītos mūsu darbā. Gribēju norādīt, ka 27, tagad jau 28 uh, eh, valstu starpā bija 11 ministri pārstāvēt 20 uh, eh, de, parlamentu deputāti pārstāvēti, un jāsaka, ka man uh, radās tāds iespējas jau pirmajā sanāksmes daļā, ka mēs patiešām apmaināmies ar viedokļiem, ar analīzi, mēs esam piedzīvojuši krīzi, tā ir atvērusi visiem acis un visās valstīs politiskajās partijās, kas šeit ir pārstāvētas, ir atbalstīt šīs dubultais mērķis - budžeta disciplīna konsolidācija no vienas puses un uh, ekonomikas atveseļošana no otras puses. Šorīt izskanēja arī kopīgi viedokļi, lai gan bija arī domstarpības par iespējamiem risinājumiem, bet ir skaidrs, ka pašreizējais jā, Eiropas budžeta reform, eh, resursu sistēma, kas tika izveidot pirms 20 gadiem, vairs nedarbojas. Tā ir jāmodernizē un iespējams jāmaina. Daudzi dalību valstu parlamentu deputāti uzstāja uz dalību valstu fiskālo suverenitāti. To neviens neapšauba. Priekšlikumi, kas ir uz galda, parādz, lai Eiropas Savienībai radītu pašu resursu sistēmu, kā tas ir vienmēr bijis paredzēts uh, līgumā, un tā tas ir darbojies pirmos 30 gadus un gan valstīm, gan reģioniem, gan pašvaldībām, gan pilsētām ir šādi resursi un tas neapdraud suverenitāti. Bet es gribu teikt, ja mēs vienosimies par pašu resursu radīšanu Eiropas Savienības budžetam, tad patiesībā šie resursi samazinās dalību valstu izdevumus teiksim, ja tiks izveidotas finanšu, noteikts finanšu darījumu nodoklis, tad arī dalībvalstis būs ieguvuš, ieguvējis, jo divas trešdaļas no šiem ieņēmumiem tiek ieplūdīs Eiropas Savienības budžetā un par šādu apjomu tiks samazināts dalību valstu iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Runājot par izdevumiem. Es domāju, ka visi ir sapratuši, ka šobrīd mums ir 27, drīz jau 28 dalību valstu budžeti, un Eiropas Savienības budžets ir 29. budžets. Tas ir Eiropas uh, ģimenes saimes kopīgais budžets, un ko mēs varam darīt, uh, lai. Uh, pildītu mūsu mērķus šobrīd, kā to norādīja īrijas um, parlamentu pārstāvis Vaits, mēs daudz ko efektīvi varam darīt tikai 27 valstis kopā, izmantojot Eiropas Savienības budžetu. Lie, mums pastāv liels risks, un to es minēju vakar, un no tā mums ir jāizvairās. Uh, proti, ka 2020. gadā Eiropas Savienības budžeta apjoms, prioritātes un finansējums būs tieši tāds pats, kā 1990. gados. Tas vairs nav iespējams. Mums nevar būt tāda pati kopējā lauksaimniecības politika 2010. un 2020. gadā, kā 1980. un 2000. gadā. Diemžēl nāks konstatēt, ka valstis atsevišķas ir neliederīgi izšķērdējušas līdzekļus, citas valstis nav spējušos līdzekļus iztērēt, tas ir jāņem vērā. Runājot par zinātnes politiku, daudz kas svarīgs ir, teiks, to es neatkārtošu. Enerģētikas jomā Eiropas Savienībā ir Eh, jaunas kompetences, un mēs nevaram rīkoties tā, it kā klimata pārmaiņas un globālā sasilšana nenotiktu. Tādēļ Eiropas Savienībai ir nepieciešama līdzekļu šo problēmu risināšanai. Mums ir nepieciešama elastība. Mums ir uh, uh, priekšrocība sagatavot šo budžetu septiņiem gadiem, bet risks ir tāds, ka šis uh, budžets ir pārāk nēlastīgs septiņiem gadiem. Un bija tā, ka tad, kad mums bija jācīnās pret recesiju, jā, pieņem ekonomikas atveseļošanas plāns, tad mums par to vajadzēja diskutēt divus, trīs gadus, un mēs nevar, nevarējām ātri reaģēt uz situāciju, kad Āfrikas lauksaimnieki cieta no uh, Eh, straujās eh, sēklu un lauksā eh, minerālu mēslu cenas pieauguma, tad mm, komisijas prezidents Baroso ierosināja rīkoties, bet atkal pagāja divi, trīs gadi, pirms mēs kaut ko spējām darīt. Un uh, es domāju, ka mūsu viedokļu apmaiņa palīdzēs Dānijas prezidentūrai sagatavot uh, dokumentus uh, jūnija Eiropadomes uh, sēdēji, un, protams, mums ir jāsagatavo tāds diskusiju grafiks, lai visi deputāti darbotos kopā ar nacionālajām valdībām un Eiropas Savienības institūcijām. Paldies! Well, you, Alan, for... Paldies, Alan, par šo ārkārtīgi spēcīgo uzrunu. Un tagad aicināšu izteikties Eiropas komisijas viceprezidentu Marušu Šefčoviču. Paldies, Nikolai, paldies, Alēn, godātie parlamentu deputāti, godātie viesi, dāmas un kungi. Pirmkārt, es tiešām gribētu pateikties Eiropas parlamentam un Dānijas prezidentūrai par uh, darbu, kas ir ieguldīts šīs otrās konferences tapšanā. Nikolais jau nosauca Alenu kā par šīs konferences tēvu. Es gribētu pasvītrot uh, Mm, arī Nikolai paša lomu. Viņš uzskatīja, ka konference tiešām jāorganizē un ka tā jāorganizē šeit, Briselē. Es domāju, tas ir labs turpinājums šīm debatēm par ļoti svarīgu tēmu - par daudzgadu finanšu schēmu. Īpaši augstu vērtēju to, ka šodien pie mums ir ieradušies dalību valstu parlamentu deputāti. Jūs droši vien zināt, ka es diezgan bieži braukāju pa dalību valstīm un tiekos ar parlamentu deputātiem. Es zinu, cik ļoti svarīgi ir piedāvāt šādu fórumu diskusijām. Bieži vien tā ir vienīgā iespēja dažādu dalību valstu parlamentāriešiem satikties, uzklausīt citam citu un paskatīties uz šo ļoti būtisko jautājumu no citredzes viedokļa, mēģinot izprast citas valsts kolēģu viedokli. Un tādēļ es tiešām ļoti augstu vērtēju šo iespēju noturēt šo viedokļu apmaiņu. Pie mums ieradās delegāti no visiem dalību valstu parlamentiem. Esmu ļoti gandarīts, ka tik aktīvi piedalījās arī reģionu komitejas pārstāvji un Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejas pārstāvji. Arī viņu viedokļi mums ir svarīgi. Eiropas komisija uzskata tos par svarīgiem, jo šīs abas organizācijas pārstāv sabiedrību, dalību valstu sabiedrību. Protams, mēs ļoti rūpīgi pieņemam zināšanai un analizēsim visu runātāju viedokļus, gan eh, to runātāju viedokļus, kas nāk no dalību valstīm, gan no abām šīm komitejām. Gribētu pasvītrot arī to, ka mēs visi zinām, ka sarunas par DFS nebūs vieglas. Nav šaubu, ka tās nebūs ne gludas, ne īsas, ne ātras. Taču es domāju, ka esam uz pareizā ceļa, lai tās iekļautos paredzētajā laika grafikā. Nākamajos mēnešos būs nepieciešams ļoti liels ieguldījums no visām iesaistītajām pusēm, no mums visiem. Es uzskatu, ka šāds ieguldījums ir ļoti nepieciešams, lai um, mēs varētu vienoties par finansējumu, kas vajadzīgs prioritārajām jomām. Šeit es gribētu teikt lielu paldies par to ieguldījumu, kas ir bijis par šiem te pašu resursiem šīs dienas pirmajā konferences daļā. Mēs dzirdējām ļoti daudz uzrunas. Nevaram izlikties, ka patreizējā ekonomiskā un finanšu situācija ir viegla. Tas ir vēl viens iemesls, kas mūs mudina uh, rūpēties par to, lai nākamā daudzgad finanšu schēma būtu tāda, kas atbalstīs un īstenos mūsu politikas, par kurām būsim vienojušies, lai garantētu investīcijas vajadzīgajās vietās. Es domāju, ka šodien mēs varam nešaubīgi teikt, ka šī konference bija veiksmīga un auglīga. Tā palīdzēs mums efektīvi koncentrēties tālākajās diskusijās par tādiem aspektiem kā pašu resursi un izdevuma daļa budžetā. Šorīt komisijas prezidents Barozu savā ievadrunā vērsa mūsu uzmanību uz to, ka izdevumu daļa Eiropas Savienības budžetā piedāvā īpašu papildus vērtību. Viņš salīdzināja to ar dalību valstu izdevumu daļu. Tagad es uzklausīju komisijas viceprezidents Nelijas Krūsas noslēgumu vārdus Viņa sniedza ļoti skaidrus ilustrējušus piemērus, kas šo domu vēlreiz atkārtoja. Runājot ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem, arī mēs bieži vien esam salīdzinājuši Eiropas budžetu ar dalību valstu budžetiem. Ir skaidri jāapzinās, ka Eiropas budžets var piedāvāt skaidru papildus vērtību e- Eiropas ekonomikai. Komisārs Leondovskis savā rīta runā skaidro Eiropas komisijas pieeju pašu resursiem. Jūs jau dzirdējāt, ka viņš teica, ka komisija vēlas mainīt esošo sistēmu. Patreizē sistēma izskatās ļoti sarežģīta, šķiet, ka tā nav īpaši taisnīga. Ir nepieciešama vienkārša, caurskatāma, taisnīga sistēma, kas būtu tiešāk saistīta ar politikas mērķiem. Levandovska kungs paskaidroja, kā Eiropas finanšu transakciju nodoklis varētu būtiski samazināt, pat par 50% samazināt dalību valstu iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Bet vispirms jau ir jāpanāk vienošanās par to, lai divas trešdaļas no ievāktajiem nodokļu apjomiem tiktu uzskatīts par pašu resursiem. Lisabonas līguma stāšanās spēkā uzsver to, cik svarīgs ir konsensuālais process budžeta pieņemšanas gaitā. Esmu īpaši gandarīts par to, ka šo pieeju ilustrē tas, ka konferences notiek Eiropas parlamentā. Parlamenta prezidents Mārtiņš Šulcs ir pilnībā iesaistījies šajā procesā. Dānijas prezidentūra arī pilnībā iesaistās šajā procesā. Tātad mēs redzam Lisabonas līgumu praksē. Tuvāko nedēļu un mēnešu laikā mūsu sadarbība būs vēl jāpastiprina. Gan savā starpā, gan arī jāiesaista cits iesaistītās puses, kā piemēram Eiropadomas priekšsēdētājs Hermans Van Rompējs, lai šis process virzītos uz priekšu. Domāju, ka mēs varam secināt arī to, ka visi ir viensprāts, ka Eiropas Savienības budžets ir ļoti laba svīra izaugsmai, konkurētspējai. Tas ir budžets, kas var mums palīdzēt radīt jaunas darba vietas. Tāpat varam vienoties par to, ka taupības pasākumi ir nepieciešami un sabiedriskais finansējums, publiskais finansējums ir jāsakārto. Taču šie te taupības pasākumi ir jāievieš roku rokā ar investīcijām zinātnē, pētniecībā, izglītībā un dažādos ekonomikas pasākumos, kas veicina izaugsmi. Eiropas Savienības budžets būs ļoti svarīgs instruments stratēģijas Eiropa 2020 īstenošanā. Es ar prieku piekrītu paziņojumiem, ko šeit uh, izteica vairāki runātāji, kuri teica, ka Kohēzija arī turpmāk būs ļoti svarīgas paņēmiens, kā pārvarēt atšķirības dalību valstu vidū, arī nākamajā programmēšanas periodā. Jauno dalību valstu pārstāvi, bet ne tikai viņi, aicināja turpināt ievērot solidaritātes principu, piešķirot struktūra fondu un kohēzijas fondu līdzekļus. Taču bija arī zināms viedokļu atšķirības atsevišķos šajās politikas apakšpunktos, tādos kā šis saucamais kapings vai griestu noteikšana un arī budžeta izpilde vai apguva. Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka Eiropas Savienības budžets nav tikai skaitļi vien. Tas ir veids, kā mēs mēram savu ambiciju un sapņu līmeni. Tas ir signāls tam, kādu veidu Eiropas Savienību mēs vēlamies būvēt nākotnē. Un es domāju, ka Tas ir īpaši svarīgi tad, ja mēs runājam par Eiropas Savienības nākotni šobrīd, krīzes apstākļos. No nu, šīs konferences aiziesim, saprotot, ka sarunas par konkrētiem budžeta skaitļiem nebūs vieglas. Mēs visi paļaujamies uz Dānijas prezidentūru, cerot, ka tās pers milzu soli uz priekšu jūnija Eiropa padomē. Esmu pārliecināts, ka tiks atrasts labs līdzsvars starp investīcijām, solidaritāti un veselo saprātu. Domāju, ka mūsu Galvenajam mērķim ir jābūt tādam jāpanāk vispārējā vienošanās līdz šī gada beigām, tā lai 2014. gada gada budžets tiktu sagatavots laicīgi un programmu īstenošanā nebūtu pārāvumu, lai tās varētu turpināties jau no 1. janvāra. Es ceru, ka mēs sasniegsim šo mērķi, jo Eiropā ir nepieciešamas labas ziņas. Mēs lēnām izrāpjamies no krīzes ļoti svarīgi ir raidīt signālus par to, ka mums ir vienošanās par pozitīvu budžetu, kas veicinās izaugsmi līdz 2020. gadam. Tas būtu ļoti skaidri, skaidri norāda uz to, ka Eiropas konkurētspēja aug, ka mums ir laba solidaritāte, ka mēs gatavojam Eiropas Savienību šai ļoti saspringtajai konkurences situācijai pasaulē. Nobeigumā gribu atkārtot, ka mūsu uzdevums nebūs viegls. Taču tanīpat laikā es uzskatu, ka esam uz pareizā ceļa Noteikti panāksim vienošanos pār 2000, par nākamā, nākamā finansējuma periodu DFS. Ceru, ka vienošanās pamats taps jau līdz šī gada beigām. Um, tā apspriešanai par pamatu mēs ņemam Eiropas komisijas priekšlikumu. Tās ir labas ziņas mūsu pilsoņiem, visām iesaistītajām pusēm. Mums ir jāatrod tāds galīgais variants, kas modernizēs Eiropas Savienību un pavērs tai izaugsmas iespēju. Nikolais šīs noslēguma sanāksmes sākumā teica, izteica cerību, kā šajā zālē valdīs optimisms. Es redzu, ka viņš joprojām smaida. Es redzu, ka pat bēgi kungs ir pasmaidījis. Nu, tas jau ir viskaidrākais signāls tam, ka kaut ko esam šodien izdarījuši labu. Gribētu pateikties visiem dalībniekiem par to, ka jūs ieradāties šeit, par to, ka tik aktīvi piedalījāties konferencē. Vēlreiz liels paldies Eiropas parlamentam un Dānijas prezidentūrai par konferences organizēšanu. Paldies, Nikolai! Well, thank you, Maras. Paldies, Maras! Ļoti laba runa. Nu, paldies, ka tu biji arī optimistiski noskaņots. Nu, ir ļoti jauks, ka arī Bēgskungs, ļoti jauks, ka arī Bēgskungs bija optimistiski noskaņots. Dāmas un kungi! Šīs dienas debates pierādīja, ka, protams, mēs visi neesam vienādi, mums ir atšķirīgi viedokļi, un dažas valstis vēlētos, lai budžetā nekas netiktu grozīts, vai arī, lai tas tiktu paaugstināts. Citas valstis vēlas, lai budžets tiktu samazināts. Ir dalība valstis, kas uh, grib runāt uh, vairāk par KLP, citas atkal par kohēzijas politiku. Bet kas mūs visus vieno? No? kas mums ir kopīgs visiem, kas atrodas zālē. Vai nu mēs esam Eiropas parlamenta deputāti, vai nu komisijas e, darbinieki, padomas pārstāvi, vai dalību valstu parlamentārieši. Mums visiem ir ļoti skaidri uzdevumi. Ir jāsaprot, cik liels Eiropas Savienības budžets varēs būt nākotnē, un ir jānosprauž pareizais virziens. Uh, Tātad, kurp mēs vēlamies doties visi kopā Eiropas Savienībā? Jo ir 500 miljoni pilsoņi, un viņi gaida, lai mēs visi strādājam kopā. Mēs piedzīvojam dziļāko Eiropas krīzi kopš otrā pasaules kara. Mēs esam darījuši daudz, lai savilktu ciešāku jostu, lai ietaupītu līdzekļus. un mēs jau sākam redzēt vārgu gaismiņu tuneļa galā. Bet mēs tuneļa galu nesasniegsim, ja būs cīkstiņi starp institūcijām, starp komisiju, parlamentu, dalību valstīm, padomi. Mēs līdz tuneļa galam varam tikt tikai strādājot kopīgi. Tādēļ Danijas prezidentūra darīs visu, kas ir tās spēkos, lai nākamā mēneša laikā varētu izpildīt pēc iespējas vairāk, lai visi šie labie mērķi pārvērstos realitātē otrā gada pusē, lai mēs varētu beidzot par kaut ko vienoties. Tas ir nepieciešams Eiropai. Mums ir jāinvestē izaugsmē, darba vietās, tādās darba vietās, kas uh, ir uh, paredzēts nākotnēji. Eiropas Savienībā ir 23 miljoni bezdarbnieku. Un ir miljoniem jauniešu, kas skatās uz mums. Viņi grib risinājumus. Viņi grib konkrēts rezultātus. Dāmas un kungi! Vienalga, kādas ir mūsu kompetences, mums visiem ir vienot pienākumu. Dānijas prezidentūras vārdā gribēju pateikties Eiropas parlamentam par ļoti ciešu sadarbību. Nevien organizējot šo konferenci, un kā Alans teica, Nu, īstenībā tā ir tāda visai iespaidīga konference, kurai pat ir divi e, garīgie tēvi. Nē, es teikšu, ka tomēr ir viens īstais tēvs, un es viņam tikai palīdzēju, un biju ļoti lepns, ka to drīkstēju darīt. Bet mēs vienmēr tiekamies e, pirms e, vispārīgo lietu padomas, tad, kad tiek gatavots daudzgadu finanšu pārskats. Un Eiropas parlaments arī izteicās ministru padomē. Un ir ļoti labi, ka jūs tiekat sadzirdēti. Es arī ceru, ka dalību valstu parlamentu deputāti izkops ļoti e, tuvu ciešu dialogu ar savām valdībām. Jo ir pienācis brīdis sākt rīkoties. Jā, mēs katru ik pa septiņiem gadiem pieņemam finanšu schēmu un Mums nebūs nekāda attaisnojuma, ja tā cietīs fiasko. Tādēļ gribēju pateikties pilnīgi ikvienam no jums, ka jūs atvēlējāt laiku, lai ierastos pie mums. Jums visiem ir pietiekam daudz darba mājās, un es varu apsolīt. ka mēs uh, ņemsim vērā jūsu izteikums. Es neapsolu, ka viss tas, ko jūs teicāt, uh, nozīmēs budžeta palielinājumu tieši jūsu valstīm, bet katrā ziņā jūsu izteikumi tiks ņemti vērā. Un esmu pārliecināts, ka strādājot kopā, mēs galu galā varēsim vienoties šī gada otrajā pusē. Dāmas un kungi, liels paldies par to, ka piedalījāties konferencē, paldies, ka ieradāties, un tagad konference ir beigusies. Paldies! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you